varmt välkomna till eh, dagen. Labdien, esiet sveicināti jūs eh, šajā sanāksmē, sieviešu tiesību un dzimumu iztiesības komitejā. Mūsu priekšā ir interesants darba cēliens. Ir gaidāmas aizraujošas diskusijas. Vispirms mēs, mums būs viedokļa apmaiņa augstākā līmenī par dzimumu līdztiesības um, jautājumu integrāciju. Tātad pirmais darba kārtības uh, punkts ir darba kārtības pieņemšana. Mēs varam strādāt saskaņā ar izlītajiem dokumentiem, pēc tam ir priekšstādātājs paziņojumi. Es gribētu, lai jūs jau tagad ielāgotu. ka mums līdz eh, gada beigām ir jāatrisina daudzi jautājumi, līdz ar to mums būs ārkārtas sanāksme Strasbūrā decembra sesijas laikā. Tātad lūdzu, mm, ņemiet to vērā, plānojot savu darbu. Un tad pāriem pie trešā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņām deputātiem, kas atbild par dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu. Esmu ļoti priecīga. Mūsu vidū sveikt eh, Kohmerinas kundze mūsu komitejā. Ja? Viņa ir uh, Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietniece un arī augstā līmeņa grupas dzimuma iztiesības dažādības jautājumos priekšsēdētāja. Mēs noturam šo sanāksmi šodien tāpēc, ka tā ir vēlējusies, mm, tā ir vēlējušies deputāti, kas strādā pie dzimumlīdztiesības aspekta integrēšanas. Un mēs līdz ar to varēsim gūt informāciju par to, ko ir īstenojis un pārēc īstenot prezidēja augstā līmeņa grupa dzimuma līdztiesības dažādības jautājumos. Tāpēc mēs gribētu zināt, kā jums sokas. Un mēs arī secinām, Mm, secināsim, kāda ir situācija parlamentā šajos jautājumos. Tātad esiet sveicināt mūsu vidū Kohas Mērings kundze un eh, dodu vārdu jums, lai jūs varētu mums sniegt šo informāciju. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienītās dāmas, godātie kungi, eh, cienītā kolēģe, eh, Ginenes kundze, kas šķiet ir vienīgā deputāta šobrīd no mans arī komitejas. Un es tiešām priecājos, ka mēs šodien varam arī eh, turpināt savu sadarbību starp mūsu abām komitejām. Un gribu norādīt arī, ka Evrit kundze ir arī um, strādā attiecīgajā augstajā līmeņa darbgrupā, un jau 15 mēnešu kopš šī darbgrupa strādā, viņi tiešām var jau arī jums ziņot par konkrētiem rezultātiem un par iekustinātām lietām un gaidāmiem rezultātiem nākošo mēnešu laikā. Vēl dažas lietas par to, tātad šī augstā līmeņa darba grupā. Kāds ir mēķis un kāds ir veids, kādā tad mēs uzskatām, varam tiešām nodrošināt šo labo sadarbību starp mūsu komitejām. Pirmkārt, uzskat, ka mēs acīm redzot, tiešām nu, milzīgs, vairāk, lielākā jautājuma daļā esam viensprāts un mēģinam panākt tos pašus mērķus - vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. Arī izskauts jau kāda veida diskriminācija, lai tā būtu seksuālās orientācijas pamata vai reliģiskās pārliecības pamata. Bet katrā ziņā mēs skatāmies arī galvenokārt uz to, kā šo jautājumu jau pašim savā mājā, tad Eiropas parlamentā varam sakārtot un kā to tiešām nodrošināt savās struktūrās. Un tas man šķiet ļoti nozīmīgs uzdevums, jo mēs parlaments vienmēr formulējam politiskus mērķus un visdažādākajās politiskās jomās, piemēram, vai nu savienojam iespēju starp profesiju, profesionālo karjeru un ģimenes dzīvi, vai arī mēs runājam, piemēram, par atsevišķu individu grupu integrāciju sabiedrībā, Lūk, parasti mēs nosakam politiskus mērķus, un mana pārliecība ir, ja mēs tiešām vienīgais, kā mēs šos mērķus varam um, pārliecināt cits, tikai tad, ja arī mēs Eiropas parlamentu ietveros šos mērķus jau vēl pa simts un vairāk procentiem tiešām īstenojam paši. Un tikai tad mēs varam pārliecināt citus, un attiecīgi tad varam arī ar zinām pašpārliecību šos jautājumus tālāk skaidrot citiem. Lūk, viss jau vēl ar vienu nav kārtība Eiropas parlamentā, un tieši tāpēc ir izveida augstā, augstā līmeņa darba grupa, kurā ar vienu ir šais aktuālais jautājums par to, kā atsevišķas lietas mēs tomēr vēl varam iekustināt, un to mēs turpinām darīt. Mēs izmēģinājam un izmantojam visdažādākos instrumentus. No vienas puses mums ir šis rīcības plāns, katru gadu mēs izstrādājam šādu rīcības plānu, arī piedāvāt aktuālo eh, smēķus. Uh, un iepriekš esam arī pieņēmuši vairāku gadu plānu, daudzgadīgo plānu no 2009. līdz 2013. gadam, kurš nosaka galvenās vadlīnijas, kurām ir jāseko katram tad akcijas ietvaros katrā gadā. Tāpat mums ir izveidots arī tīkls par to, kā mēs varam arī integrēt šos dzimumu līdztiesības jautājumus kā tādu caurvijošo tēmu visās parlamentu komitejās un delegācijās, uh, un to koordinē sieviešu lietu komiteju. Tas ir politiski motivēts arī, un līdz ar to mēs tiešām kā augstākā līmeņa darba grupu uzskatām par ļoti nozīmīgu politisku soli, un mēs to tātad arī nododam tālāk sekretariātam um, visās komitejās, lai arī tie ņem to vērā, un tiešām šis dzimulīstesības jautājums visur tiktu ievērots. Tāpat arī nākamais ir uh, dzimumu neitrālas valodas izmantošana visos parlamentu dokumentos. Tas, protams, ir atšķirīgas tradīcijas, atšķirīgā, atšķirīgās valodās mums, protams, ir atšķirīgas tradīcijas, un, piemēram, Zviedrijā nemaz nerada tas problēmas, jo nemaz netiek nošķirt dzim, dzimtes. Uh, mm, Un, um, protams, kad ir cits valodas, kur, protams, tas sanāk savādāk, kā kaut vai zīdaini, kā mēs nosacām, vai tas uzreiz ir tā kā puika vai meitene. Un līdz ar to mums ir vienkārši šīs dažādās tradīcijas, ko mēs ņemam arī vērā. Tad nākamais ir regulāra viedokļu apmaiņa ar citām iestādēm, ar citām organizācijām, citām Eiropas Savienības organizācijām, iestādēm. Un mēs kā viena no iestādēm, kas ir panākusi visaugstākā mērā jau šādus mērķus un ir kalpo kā paraugs arī citām iestādēm. Tiešām arī visi tie, kas vēlas vei ievies zināmas pārmaiņas un nodrošināt dzimumu līdztiesības jautājumus savās iestādēs. Lūk, mums tas jāņem vērā, ka mēs kalpojam kā paraugs, kā arī cinējspēks, lai arī cits iestādes uzņemtos un ieviest šīs būtiskās reformas. Lūk, tāds īsts pārskats par mūsu darbību. Augstā līmeņa darba grupas jau darba, grupa darbojas jau kopš 2004. gada, un um, tā balstās uz uh, sākotnējo ziņojumu par dzimumu līdzsvarības jautājumiem, un gadskārtējā rīcības plānā mēs arvien norādām, ka ir ļoti būtiski, lai mēs arī turpinām uh, īstenot šo viedokļu apmaiņu ar sieviešu komiteju, kas ar vienu šos jautājumus izskat uh, regulāri. Un tālāk es jums varu pastāstīt par grupas saturu. Tātad esmu šīs grupas priekšsādātāji. Parasti šo augsto līmeni darbu grupu arī vada kāds no parlamenta priekšsādātāja vicepriekšsādātājiem. Tas tikai uzsver to, ka mēs esam tam piešķiruši ļoti nozīmīgu uh, um, uzmanību, jo mēs kā vicepriekšsēdētāji vienmēr pārstāvam tieši pašu priekšsēdētāju, tad Buzekungu, tad mums vēl ir citi, tātad arī Angelika kundze, Rodbērins kundze, arī Eva Svensons kundze, un arī viņai ir dubult uh, funkcijas, jo viņa reizi arī pārstāv Karlu Hainer Lēni kungu, Lēns kungu, jo viņš kā arī vicepriekšsēdētājs tur piedalās, bet karā ziņā tad Svensons kundze ir tā, kas uh, ir um, sieviešu komitejas galvenā pārstāve, un viņi neret arī aizstā tātad. Un uh, ļoti īsti tas ir brīnišķīgi, ka arī mums, protams, ir, ir uh, kungs, vīrietis, kas piedalās šajā komitejā, un tas apsveicam. Tāpat arī vēl citu Romero kungs, kas pārstāv arī visas delegācijas, kvestorus pārstāv. Odenbergs kundze, kas arī jūs komitejas locekli un Lulings kundze. Tāpat arī Paušmits. Līdz viņš brīdim, kad atkal devās uz Ungāriju. Nu, lūk, viņš bija otrais vīrietis, un tagad es atkal mēģinu nu, pārliecināt to, ka mums atkal vajadzētu mūsu augstākā līmeņa darba grupā iekļaut otru vīrieti. Domāju, ka mēs tiešām nodrošinām šo dzimumu līdzsvarību, tā mums vismaz ir vēl viens papildus vīrietis pie sarunu galda. Nu ko, Šīs pārskats par visām mūsu saturu, tālāk nākamais par rīcību, uh, darbību. Droši vien būs vēl papildus jautājumi, arī par dažām idejām, tātad ko tad augstā lī, līmeņa vēl varētu darbu grupam vēl pievērst uzmanību. Mēs katrā ziņā atbalstam pašu šo galveno uzdevumu, kā dzimuma līdztiesības jautājums tiek arī standartizēts mūsu visās komitejās. Tāpat mēs skatāmies arī, lai arī mūsu komitejā, komiteju komunikācijas ietveros, tas viss tiks nodrošināts. Un tad mēs nodrošinām, ka mūsu vadlīnijas tiešām ir aktuāls spēkā un tās arī tiek ņemts vērā. Nākamā darbības joma apmaiņā ar citām iestādēm, īpaši ar komisiju un arī Eiropas investīciju banku, un tāpat arī ar citām iestādēm Mums notiek regulārs viedokļu apmaiņas, es pat dodos uz šīm iestādēm, un tāpat arī mums citi ietveri un formāti, kā mēs nodrošinām šo viedokļu apmaiņu, vai arī mēs, piemēram, uzlai, uzaicinām viņš ierasties pie mums. Rīcības plānā mums ir noteikti pieci mērķi. Tātad sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšana, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, um, vienlīdzības nodrošināšana, dažāda veida šķēršļu un kavēkļu mm, likvidēšana, jebkāda veida diskriminācijas likvidēšana, tāpat arī nodrošināt līderību, arī šīs vienlīdzības un daudzveidības ziņā, un tāpat arī to, ka mēs nodrošinām vispārēju iekļaušanas politiku darba jomā. Tāpēc mēs, piemēram, mēģinām arī definēt uh, Uh, kā nodrošināt, lai arī sievietes varētu ieņemt vadošos amats, uh, vadošos administratīvos amats. Tas, protams, ir grūti šādu jautājumu, tā kā kvotas vai arī atsevišķas mērķus noteikti. Tas bieži vien ļoti sarežģīti. Tas pats jāsaka arī par, piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai cilvēkiem ar dažādu reliģisko pārlīdzību, jo Protams, tas nav vienam pienākums publicēt un uh, publiski darīt zinām savu reliģisko pārliecību. Un savukārt arī cilvēki, piemēram, arī pašām vajadzībām viņiem tad vispirms jāreģistrējas kā tādiem. Un līdz ar to šajā ziņā mums ir zināms sarežģījumi. Un par vēlreiz runāju par šiem uh, vadošajām pozīcijām. Mēs tomēr vienmēr redzam, ka 4 no 11 ģenerāla direktoriem šobrīd ir sievietes, Tas nozīmē 36%, kas vispārēji ir diezgan labs skaits. Tad tas nav gan puse, bet tomēr ir daudz vairāk nekā daudzās citās institūcijās. Un mūsu noteiktais mērķis, tātad 200%, ir, manuprāt, jāmaina, jo tam ir jābūt tādam ambiciozākam. 32% sieviešu ir jau ieņem direktora posteņus, 35 bija noteiktais mērķis, tātad nesam šo mērķi sasnieguši un galu galā uzskatām, ka tieši vidējā mm, administratīvā vadības līmenī ir diemžēl tikai 22% um, mm, nodaļu vadītāju sievietes. Un, lūk, uzskatu, ka tieši te jāņem vērā, skatoties arī mm, tālāk rekrutēšanas politiku, pieņemot darbi, jaunus darbinieks, mums tomēr jāpievērš arī šim dzimumu aspektam nopietnāk lomā. Uh, arī tātad katru gadu mēs pārskatām savus arī šos mētiecīgi mūsu stādītos uzdevumus, mērķus, un manuprāt, pirmo gadu mums tiešām arī uzvedies, ka mēs arī atsaucamies un precīzi saucam lietas vārdos un sakam kvotas. Ja es pareizi sapratu, tad arī tieši prezidijā un administrācijā mēs tomēr arī noteiksim zināmas atsevišķas kvotas, kā konkrētu instrumentu lai šīs procedūras tiešām ievērotu. Jo bieži vien mēs tomēr redzam jau, ka arī prezidijas un arī amata kandidāti bieži vien ir vien vieni vīrieši, un tas tā nedrīkst būt. Tāpēc eh, esam noteikuši mm, vairākus konkrētus mēģus, kas tiks iekļauts, tad arī un pakļauts jaunajām vadlīnijām. Un nākošajā nedēļā, 16. novembrī, mums plānot sanāksmi, kur mēs iepazīstināsim ar rīcības plānu 2011. gadam. Uh, kur vēl varam paredzēt zināmas grozījumus. Nu ko, šķiet, kā arī sākumā pietiks, ieskatam par to, ko mēs visu darām augstā līmeņa darba grupa, un tagad esam gatavi atbildēt jūsu jautājumus. Stort tack för den här informationen. Liels paldies par šo informāciju. šī grupa īsteno ļoti svarīgu darbu. Un mūsu komitejas vārdā es gribētu sacīt, ka mēs esam ļoti priecīgas. Mums ir tas gods ar jums sadarboties, lai arī uzlabotu situāciju dzimumlīsēsības jomā Eiropas parlamentā. Situācija pat labāk ļoti interesanta, un es domāju, ka mēs varam tagad eh, sākt diskusijas. Kā jau sacīja Kohmērins kundze, ir paredzēta programma laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam, un tagad eh, mēs apspriedīsim perspektīvas 2011. gadam. Te ir runa par eh, dokumentu, kas ir izstrādāšanas stadijā, kurš cerams uzlabos pašreizējo situāciju. Tātad vārds jums, Jā, jums ir viedokļi. Lichtenbergas kundze, lūdzu. Paldies. Man tiešām ir prieks, ka mēs šīs sanāksmes varam noturēt jau regulāri. Tas tiešām apsveicam, ka mēs komitīs ietvaros regulāri satiekamies. Daži komentāri lietas, ko pirmām juridisku komitejā arī skatījām. Kam pievēršām padziļinātu uzmanību, piemēram, padziļināta sadarbība. Tātad tiešām pirmo reizi mēs runājam arī par nopietniem jautājumiem, kā laulības šķiršana pārobežu gadījumā. Tas ir sievietēm ļoti būtisks jautājums, un toreiz mēs arī, arī visiem deputātiem skaidri norādījām, ka galu galā mums ir jāatzīst, kā viss, ko toreiz pieprasīja parlaments savā rezolūcijā, arī toreiz īpaši skatījāmies, ka atsevišķās dalībvalstīs šķiršanās procedūras ir ļoti eh, tādas vājas, nav skaidri formulēts, un tas tiešām ietekmē sieviešu situāciju. Mēs, diemžēl, esam spiesti atzīst, ka, diemžēl, nav izveidots konkrēti instrumenti, kā šīs visas prasības mēs tiešām varētu īstenot. Piemēram, Malta neatzīst laulību šķiršanu, un līdz ar to vispār nav iespējama normāla procedūra šādā situācijā. Un izskatās, ka mums atkal būs jāpiekāpst šim mazākajam kopsaucējiem. Acīm redzot, mēs kā Eiropas parlaments šīs problēmas nevaram atrisināt. Un tāpēc es gribu norādīt, ka tieši būtu ļoti nozīmīgi un interesanti, ka visi, kas ir interesēti šajos jautājumos, arī, piemēram, dalību valstīs, savstarpēji tad apmainītos ar šo informāciju un norādītu, ka te nav vainojama Eiropas Savienība, Eiropas Savienības iestādes, bet gan tās ir atsevišķas dalību valstis. Un juristu eksperti ir tieks norāda, ka, protams, mēs kā Eiropas saimnības dalībvalsts šobrīd nevēlas panākt šādu savienotu um, risinājumu, vienotu risinājumu piedošanu. Es gribētu, protams, arī tad, mm, iespējami politiski tā po, nepo, nepolemiski izteikties. Tātad mēs nevēlamies, protams, ka Eiropas institūts iejaukties starptautiskajās tiesībās un līdz ar to arī mēģināt regulēt nacionālo likumdošanu ģimenes tiesībās. Uh, bet mēs tomēr atzīstam, ka ir reāls problēmas, jo mēs galu galā jau piedzīvām šādas situācijas. Un kas tad notiek, ja jūs um, apbrecat, piemēram, kādu maltietu, nu tad jums ir problēma. Un um, kādā ziņā um, varbūt tieši formālā līmenī mums tomēr jāskatās, kā mēs varam labāk komunicēt, kā mēs varam to visu precīzāk nodrošināt un tomēr atzīt to, ka ir pirmkārt šīs lietas jau jāapskata nacionālajā līmenī, Tātad mēs skatām un prasām, kāpēc jūs neko nedarat tieši ļoti svarīgā jautājumā sievietēm, tik ļoti nozīmīgā jautājumā, tātad šķiršanās gadījumā, kas tiešām ir ļoti būtiski, kas ietekmē visu dzīvi. Kāpēc jūs neko nerisināt šajā jautājumā? Lūk, tieši tāpēc, ka mums ir jāspēj šāds izšķirošs solis, un tāpēc jākomunicē un jāspēj vienoties par kopīgu iniciatīvu, lai mēs tiešām uzstādītu šāds ļoti, ļoti, ļoti augstus mērķus. Tas pats sakāms līdzīgi par um, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pasažieru tiesībām un citiem jautājumiem. Vēl, es domāju, vēl kāds nozīmīgs jautājums. Mm, kā delegācijas biju arī delegācijas loceklis biju Ķīnā. Un tieši kas tas viss skārā Eiropas pozīciju, Eiropas pozīciju delegācijās par kontaktu veidošanu. Es kādā ziņā gribēju norādīt, ka tas ir būtisks jautājums. Tieši sieviešu tātad jautājumi ļoti pretrunīgi arī Ķīnā, kas tagad ir e, aktuāli. Mums būs jāspēj vēl precīzāk mm, uzsvērt Eiropas parlamenta pozīciju un to jāpārstāv. Acīm redzot šo jautājumu, mums vajadzētu vēl uh, arī precīzi iekļaut nākošā gada rīcības plānā. Paldies! Paldies, Lichtenbergers kundze, par jūsu pausto viedokli. Nākošā Tomsons kundze lūdzu. Vispirms es gribu pateikties jums par eh, jūsu darbības eh, plānu prezentēšanu. Man tas tiešām iedvesmo. Uh, Un vispirms es gribētu sacīt, ka, ka te ir paredzēts arī īpašs budžets eh, dzimumu līdztiesības veicināšanai, jo Eiropas parlamentā mēs par to līdz šim vispār nedomājam. Un arī dalībvalstīs vispār nav tādas uh, dzimumu līdztiesības sieviešu komitejas parlamentos. Arī manā valstī Dānijā tādu nav, un mēs varētu viņus iedvesmot, lai šādas komitejas tiktu izveidotas. Un vēl es uzskatu, ka šis um, plāns ir ļoti moderns, jo jūs te runājat par atklātu, iekļaujošu darba vidi. Jo te ir arī paredzēts, ka sievietēm ir piekļuve daudziem amatiem. Bet problēma ir tā, ka bieži vien šī darba vīde nav iekļaujoša, bet jūs paredzat tādu izveidot. Mm, tātad tā vide bieži vien ir tāda, ka sievietēm nemaz nepatīk tajā uzturēties, bet jūs esat paredzējuši šo lietu mainīt. Es gribētu zināt, vai mēs paturam redzlokā komisiju. Mēs zinām, ka komisija septembrī, nevis atvainojos saku runātāju martā, izstrādāja sieviešu hartu. Un eh, tika solīts, ka visiem 27 komisāriem būs jālūkojas, eh, lai arī šis dzimumlīs tiesības aspekts tiktu integrēts. Taču tagad mēs piedzīvām, ka bieži vien tas šīs aspekts tiek aizmirsts, kad viņi strādā savas direktīvas. Paldies! Paldies, Tomsons kundze. Tagad vārds Bālēšas kundzei lūdzu. Liels paldies par šo iespēju izteikties, par šo lielisko iespēju apspriest situāciju dzimu līdztiesības jomā Eiropas parlamenta. No šī viedokļa nu, man ir vienkārši jautājums. Tika minēta pastiprināta sadarbība. Man ir iespējas, ka pastiprinātā sadarbība, atskaitot dažus gadījumus, gadījumos, kad ir iesaistīts sieviešu līdztiesības komiteja, tiek apspriest, uh, nu, varbūt es tā varētu maigi izsakoties teikt, nepienācīgi. Bet dažkārt šī diskusija virzās ļoti savādās sliedēs un izskan savādos toņos. Un es gribētu zināt, kā jūs esat paredzējis šo situāciju risināt augstā līmeņa darba grupā. Dažkārt pat tajos gadījumos, kad būtu nepieciešams paredzēt šādu pastiprināto sadarbību, kur jūs arī minat savos mērķos, un kad jāparedz šī dzimuma līdztiesības aspekta integrēšana, bieži vien šī pastiprinātā sadarbība netiek sagaidīta atklāstām rokām. Paldies! Paldies Bāleres kundzei. Materā kundze lūdzu. Jo, anch'io mi unisco ai complimenti fatti. Arī es eh, varu tikai piebiedroties eh, komplimentiem, kas izskanēja mūsu priekšsēdētāja vietnieces Mhm. labā. Un eh, arī priecīgi esmu īpaši par šo viedokļu apmaiņu. Es augstu vērtēju jūs piecas prioritātes, ko jūs esat norādījuši jūs darbības, ja princips plānā. Un es arī varu tikai uzteikt to, eh, ka jūs šeit iekļaujat arī algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem īpaši saistībā ar pensijām. Es zinu, ka komisija šai jaunajai tēmai ir piešķīrusi zinām nozīmu. Mm, jāņem vērā, ka šī tēma arī mm, tomēr ir svarīga Eiropas Savienībai, kaut arī tā jāpatur prātā ir dalībās kompetencē. Un mums jāparāda šī iespēja sniegt eh, orientāciju. Paturot to prātā vai vienā no šiem pieciem punktiem mēs varētu iekļaut pensiju sistēmu un algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Materas kundzei. Jautājumi, ka šeit izskanēja, bija interesanti. Un es domāju, kā kolēģi visumā ir izteikušies ļoti pozitīvi par šīm piecām prioritātēm, kas paredzētas jūsu rīcības plānā. Un es atkal dodu vārdu jums, Kohmerins kundze, lai jūs varētu atbildēt jums uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies par visiem komentāriem, jautājumiem! Nu, tagad gan nedaudz grūti man būs visu atbildēt, jo atsevišķi jautājumi, kurus jūs uzdevāt, šobrīd ir ļoti būtiski politiski. Tomēr tas nav mūsu darba grupas mandātā. Tas neiekļaujas mūsu mandātā, jo mēs runājam tieši par Eiropas parlamenta administrācijas jautājumus. Tātad tas ir arī, protams, politiski iekrāsot jautājumi, tas ir pamatots politiski, un mēs nerīkstētu to nošķirt no, protams, visiem citiem politiskiem lēmumiem, kurus mēs arī jau iepriekš pieņēmuši. Tomēr daudz jautājumu, kurus uzdevām, piemēram, jautājums par par šķiršanās tiesībām, tas, protams, ka arī skartu zinām mērā Eiropas parlamenta administrāciju. Zināmā mērā, protams, ka mēs varam jau paskatīties procenti, kā skatāmies, ka dažāda veido nacionālitāšie valsts piedarīgo laulības Eiropas parlamentā droši vien būs lielā mērā varbūt daudz augstāks pēc savu īpatsvaru nekā uh, Um, atsevišķās dalībvalstīs, tātad kopīgi Eiropas parlamentā, tātad šīs īpatsvars. Tomēr mēs kā darba grupa nevaram ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā Eiropas Savienības līmenī. Mēs vienīgi varam runāt par šo Eiropas parlamenta administrācijas līmeni. Bet šo jautājumu, protams, var skatīties arī sieviešu lietu komitejā un skatīties, kā mēs varam nodrošināt labu sadarbību. Un es domāju, ka laba sadarbība pirmkārt nozīmē, ka mēs skaidri zinām savus uzdevumus, kas ko dara. Uh, Un tāpēc šo jautājumu tad mēs varam skatīt kā atsevišķu praktisko politiku. Tomēr es ņemu vērā jūs ierosinājumu par visiem jautājumiem, kas ir precīzi saistīti ar sieviešu jautājumiem, ka mēs tos ļoti definējam un izceļam arī delegācijās, lai mēs katru reizi uh, Eh, to vēlreiz uzsvērt. Un jūs, kā sieviešu lietu komiteja, tātad vēlreiz katru reizi to arī atgādinātu visām delegācijām, un mēs norādam, ka arī jā, šos jautājumus atbalstām. Jo, protams, šī iniciatīva nevar nākt no mums, bet gan no jums. Tas, ka Dānijā vispār nav sieviešu komisijas, eh, tas man diezgan pārsteidz to. Uh, jo parasti Skandināvijas valstis ir tās, kurās sieviešu līdztiesības jautājumi jau ir tiešām daudz uh, vairāk panākuši nekā, uh, tad daudz labāk nostādīt nekā daudzās citās dalību valstīs. Bet nu, mēs zinām, ka bieži vien tur, kur ir vara un nauda jādala, tad draudzīgi beidzas. Un līdz ar to mums ir jāskatās, kā mēs šķiešam šos jautājumus par varu sadalām un arī kā dzimuma līdztiesības jautājums tiktu iekļauts kā viens no aktuālajiem un būtiskajiem jautājumiem. Nu, ko es te varu pateikt? Mēs varam konstatēt, ka daudzie pasākumi, kas jau ir īstenoti Eiropas parlamentā, attiecībā uz budžetu, arī paredz konkrētu segumu, ir finansējums. Un gadskārtais ziņojums atspoguļo to, ka atsevišķie pasākumi ir arī precīzi vērst uz to, lai eh, galvenokārt nodrošinātu arī sievietēm, eh, pirmkārt, ierošana ģimenēm, tad, lai audzinātu bērnus, tad vairākumā gadījumā, aptuveni 80% to izmanto tieši sievietes. Diemžēl mums nav statistikas par to saucamo sabata gada izmantošanu. Tur mēs nevaram pateikt, vai vairāk ko tieši to izmantos sievietes vai vīrieši. Katrā ziņā uzņēmums tad ir, protams, piedāvāt šādas iespējas pavadīt vairu laiku kopā ar ģimeni, vienlaiks arī apvienojot karjeru un ģimeni. Mums tomēr jāuzsver, ka tas nav tikai sieviešu jautājums. Tas, protams, ir nozīmīgi panākt šādas iespējas sievietēm, bet vienlaiks mēs tomēr runājam arī par dzimumu līdztiesību, un mums tas būtu vairāk jāuzsver un jāatspoguļo. Tāpat, piemēram, kā mums ir īpaši sagatavošanas kursi sievietēm, kandidātēm uz dažādiem amatiem, lai viņas varētu pārliecinošāk kandidēt, pārliecinošāk sevi e, aizstāvēt. Mēs tomēr arī redzam, ka šādos atsevišķos jautājums par ģimenes laiku pavadīšanu kopā vajadzētu tad līdzīgi kursus piedāvāt vīriešiem. Tālāk par sadarbību ar komisiju, arī komisārs Šefčovičs, kurš atbildīgs par personālu un tātad visu administrāciju Eiropas Savienībā. Mēs arī viņu aicināsim nākošgad februārī piedalīties mūsu sanāksmē un arī plānot sanāksmi ar Redingas kundzi, kas ir tiešām tāda bezbailīga uh, lietas aizstāve un cīnās par sieviešu tiesībām. Un viņi pat ir ierosinājusi arī savukārt arī atbalstīt šo jautājumu par kvotu, sieviešu kvotu ieviešanu arī pat privātu uzņēmumiem. šajā sanāksmē mm, mēs aicinām piedalīties arī Buzekungu, un viņš pat arī saka, ka viņš atbalsta ideju par kvotām. Nu, lūk, tas ir jautājums, kas vēl būs tālāk jāvirza, un mēs plānojam šādu viedokļu apmaiņu, un mēs redzam, ka komisijas pārstāvji un pārstāvēs arī tātad arī gatavi šādas institīvas atbalstīt. Bauers kundzes komentārs par ciešāku sadarbību. Nu ko, jāatzīst, ka tas ir būtisks jautājums, Tāpat līdzīgi pieeja kā arī Lichtenbergs kundzei. Mēs nerunājam tik daudz par politisko jautājumu Eiropas Savienības līmenī, bet gan vēlreiz atgādinu, ka mūsu augstākā līmeņa darba grupa ir tieši par Eiropas parlamenta administrācijas jautājumu sakārtošanu dzimumu līdztiesības aspektā. Un tālāk šie jautājumi, kas nozīmē starptautiski un, piedošanas, starp iestāžu jautājumi, lūk, tur mēs varam tikai mēģināt darboties, bet, nu, katrā ziņā šī sadarbība jau ir ievirzīta pareizā gultnē. Tālāk jautājums par pensijām un pensiju sistēmām. Mēs redzam, ka sievietes bieži vien ir nostādītas ļoti nelabvēlīgās pozīcijās. Nu, jāatzīst, ka mums tas ir netieši saistīts jautājums, jo vēlreiz uzsveru, ka mēs tātad runājam par administrācijas situāciju Eiropas parlamentā, kur sievietes un vīrieši nekādā ziņā paši netirgojas, jeb, nu, nevar kaut kādā veidā izsist sev lielāku pensiju. Līdz ar to šis jautājums kā mums nav aktuāls. Tomēr mēs esam arī norādījuši, ka saistība ar jauno darba ieņemšanu, tātad stāšanos jaunā amatā un šie sagatavošu kursi sievietēm, mums bija arī atsevišķas idejas, kā mēs varējām nodrošināt arī ar citām organizācijām. Un mēs norādījām, kā mēs varam nodrošināt uh, iespējas apgūt jaunu pieredzi un prakspēram Vašingtonā. Nu, kā jūs domājat, cik sievietes pieteicās? Neviena, tikai vīrieši. Un lūk, tā ir problēma. Un man kā šīs augstā līmeņa darba grupas vadītāja tas ir konkrēts uzdevums. Varbūt parādīt, ka ir šāds iespējas, varbūt nedaudz mm, paildzināt pieteikšanās termiņu, līdz beidzot piesakās kaut viena sieviete. Nu, lūk, ir iespējas, ka mēs varbūt nedaudz varam arī manevrēt, bet mēs tomēr reiz atspoguļam arī līdzīgas problēmas, kādas tas ir privātajā sektorā. Ir problēmas, kuras nevaram uzreiz atrisināt, kur varbūt arī trūkst uh, uzņēmības, spēt dažus tādus negaidītus soļus, atrast neordinārus risinājumus un dažāda veida konkursu izsludināšana uz vakantēm vietām parlamentā. Lūk, arī tad šādās situācijās es aicinātu parlamentu pieņemt tādu kārtību, kas slēdz pieteikuma procedūru, tātad pieteikšanās termiņus tikai tad, kad ir pieteikušās, pieteikušies gan vīrietis, gan sievietes. Vīrieši gan sievietes. Lai nebūtu tā, nu, kad arī, protams, tikai piesakās viens sievietes, arī tas nebūtu pieļaujami. Jā, ir jābūt abiem dzimumiem. Un tikai tad beidzam šo pieteikšanās termiņu. Tātad mums kā administrācija būs jāskatās arī dažādi neodarāri risinājumi, kā mēs varam panākt arī dzimumu līdztiesības jautājumu visdažādākos līmeņos. Un mums pašiem jākalpo kā piemēram. Paldies! Stort tack för de här kommentarerna. Och... Paldies par šiem komentāriem, saka priekšsēdētāja. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ļoti svarīgi uzsvērt to, ka šī augstā līmeņa grupa nodarbojas ar administratīvajiem jautājumiem, un mūsu komiteja arī nodarbojas ar politiskajiem jautājumiem. Protams, ka pastāv saiknes starp administratīvajiem pasākumiem mūsu darba komiteja. Tā tad mums ir jāskata lietas kopskatā, lai varētu situāciju mainīt un uzlabot. Liels paldies par šo informāciju, ko no jums esam saņēmuši šodien, un mēs jums vēlam sekmes jūsu darbā šajā augsta līmeņa grupā, jo šis darbs ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentā. Liels paldies! Liels paldies arī jums, saka Kohas Mērins kundze. Och då går vi vidare på dagens föredragningslista. Och nu är vi... Līdz ar to turpina priekšsēdētāji, turpināsim mūsu darbu kārtību. Un es pārējiem pie ceturtā darba kārtības punkta turpmākie pasākumi dzimuma līdztiesības jomā Eiropas Savienības komitejās. Es teikšos pavisam īsi. Pāris vārdos pastāstīšu, kāda ir pašreizējā situācija. Kādi ir bijuši mūsu panākumi šai komitejā un vispār komitejās. Pirms vairākām nedēļām mums notika interesanta uzklausīšana. par eh, sieviešu integrācijas tēmu, un eh, Kratse Cagarupulu kundze sagatavoja ziņojumu. Mēs arī runājām par mazo un vidējo uzņēmumu vadītājām, sievietēm. Un vēl ir eh, interesanti paraudzīties, kāda ir mūsu komitejas darba programma nākošajam gadam. Tātad mums ir paredzētas diskusijas par sievietēm politikā, un te ir runa par iniciatīvu ziņojumu, ko mēs sagatavosim. Tad mēs strādāsim pie ārējā dienesta darbības, īpaši saistībā ar konfliktiem un par sieviešu lomu miera panākšanas procesā, jo īpaši saistībā ar demokratizāciju un miera ieviešanu konflikta zonās. Vēl ir svarīgi norādīt to, ka mēs, eh, mums būs tikšanās ar deputātiem, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības aspektu integrāciju citās komitejās. Un vēl mēs, eh, mēs esam domājuši par tādu kā kontrolis saraksta izveidi. Tas mums ļaus uzskaitīt dažādos, pers dažādās perspektīvas līdztiesības jautājumos komitejās. Tātad eh, tas ir viens no mūsu mērķiem - pabeigt darbu pie šī kontroles, pie šīs kontroles lapas. Un mēs varētu šo anketu uzlabot. Tā ir paredzēta kā mūsu komitejas un arī citu komiteju instruments. Sakot no 21. septembra Komisija ir pieņēmusi jaunu stratēģiju līdztiesības jomā laikposmām līdz 2013. gadam, un tur ir paredzētas konkrēti, paredzēti konkrēti pasākumi, lai panāktu dzimumu līdztiesību visos politiskajos līmeņos. Un vēl es vēlētos, lai par eh, līdztiesības jautājumiem atbildīgās personas dažādās, dažādajās komitejas ņem vērā šo kontrolas sārakstu un uzdod jautājumus atbildīgām personām, kas šajā sakarā ir paredzēts viņu rīcības plānos. Es domāju, jūs zināt, ka mēs esam atbildīgi arī par institīvas ziņojumu, par dzimumu līdztiesības aspekta integrāciju dažādās Eiropas parlamenta komitejās. Šis e, ziņojums ir jāsagatavo ik pēc diviem gadiem, un 2011. gadā būs mūsu kārta. Tātad mēs sagatavosim institīvas ziņojumu par dzimumu līdztiesības aspektu integrāciju. Mm, ir ļoti labi, ka mums ir iespēja sagatavot šādu ziņojumu, svarīgi mums pie tā strādāt. Un tādā veidā mēs arī varēsim izmantot mūsu anketu kas mums ļaus iegūt informāciju no visām atbildīgām personām dažādajās komitejās. Un mūsu institīvu ziņojumā tad mēs varēsim iekļaut šīs aptaujas rezultātus. šī ankete, protams, nav paredzēta kā jauna nasta par dzimumu iztiesības aspektu integrāciju atbildīgajām personām, bet mēs ceram, ka tas šī anketa, šī aptauja ļaus mums strādāt, pamatojoties uz šiem no anketas iegūtajiem datiem. Un līdz ar to mūsu komitejai būs iespēja ietekmēt dažādo komiteju darbu paturot prāpā, prātā dzimumu līdztiesības jautājumu dažādajās politiskajās aktivitātēs. Tātad tagad es uh, um, dodu jums iespēju izteikties, diskusijas var sākties. Tātad šie jautājumi ir mūsu darba kārtības ietvaros. Man interesētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis gan par šo anketu, gan par šo kontroles lapu. Es domāju, ka te varētu arī izskanēt uh, priekšlikumi, tāpat mēs tos varētu gaidīt rakstveidā līdz 13. novembrim. Tātad mums ir tāda kontrolas lapa, kā tā ir pat labāk, mēs ceram to pēc iespējas vairāk uzlabot, lai mēs varētu turpināt savu darbu. Tagad dodu vārdu Lichtenbergas kundzei. Paldies! Man gan nebija iespējas iepazīties ar jūsu dokumentu precīzi detaļās un līdz ar to es nevaru detalizēt nu, to komentēt. Tomēr viens jautājums, par ko es vēlos šo, šobrīd runāt. Es redzu, ka tieši tajos jomās, kur visvairāk ir runa par naudu un varu, un ir runa par tehniskiem jautājumiem. Nu, lūk, ja mēs organizējām publiskās uzklausīšanas, kuras organizēja attiecīgā komiteja, tad tad parasti ierodas tikai vīriešu eksperti. Un, manuprāt, nu šis ir jautājums, kuru mēs tiešām varētu arī papētīt. Nu, protams, ir atsevišķas jomas, kur tiešām ir ļoti maz starptautiskā līmeņa ekspertu, bet tomēr, ja jūs viņus meklējat, jūs viņus atrodat. Un jāatzīst, ka visdaudz, daudzos, daudzos jautājumos Mēs uzklausām tikai vīriešus eksperts, kas mums izskaidro pasaules kārtību, un es domāju, ka arī sievietes to ļoti labi varētu izdarīt. Tāpēc mums vajadzētu to paturēt prātā, arī mm, domājot par nākošajām publiskajām uzklausīšanām. Ja mēs aicinām ekspertus, pirmkārt jau arī izdomām, kurus aicinām, tad pirmkārt tad mums ir iekšē, eh, parlamenta iekšēne jākāpina uzmanība par šo jautājumu, un varbūt tiešām jāuzdod kāds precīzs uzdevums. Lūdzu, tomēr arī paskatieties, vai šajā jomā nav ļoti cienījamas eksperts sievietes. Jo tas ir arvien aktuāls jautājums, un ja tas būtu iespējams, es tomēr būtu jums ļoti pateicīgi, jo es uzskatu, ka šis ir būtisks jautājums, kur mēs reāli varam arī ko darīt. Paldies! Stort tack! Det är er en väldigt viktig fråga. Liels paldies, Lichtenbergers kundze! Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas no jums izskanēja. Un es varu jums sacīt to, ka tās arī atainojas mūsu aptaujas anketā. Un tāpat arī kontrols lapā. Un delegācijām un uzklausīšanām ir svarīgi, lai būtu klāt arī eksperti kas piedalās šajos darbos. Tāpat ir svarīgi. ka bieži vien uh, dažādos diskusiju paneļus uh, vada vīrieši, jo īpaši saistībā ar naudas, ekonomikas un ārējās politikas jautājumiem. Katrā ziņā es pateicos par jūsu priekšlikumu. Tātad mums ir jāuzlabo līdztiesība šajā jomā. Un mēs padomāsim, kā to var panākt. Lielas paldies, Lichtenbergers kundze. Tomsons kundze, vārds jums. Tā nav problēma tikai komitejās, tā ir problēma arī mūsu politiskajās partijās. Jo mēs organizējam mūsu klausīšanas tikai ar vīriešiem referentiem. Un tāpēc mums kaut kas šajā ziņā būtu. Ja mēs runājam par darbu kārtību, dzimumu līdztiesības jautājumos, tad šie jautājumi parādās daudzās jomās, kur pirms tam tie netika skatīti, piemēram, saistībā ar darba vietu raži, radīšanu Šeit mēs varam jautāt, kā mēs varam izmantot Eiropas Savienības dab, darbī, darba vietu uh, radīšanas politiku, lai risinātu dzimumu līdztiesības jautājumus. Kā struktūra fondu līdzekļi var veicināt dzimumu līdztiesību? Esmu pārliecināta, ka daudzās mūsu uh, Komitejās par dzimumu līdztiesību nav runāts, mums ir jāmācās runāt par šīm lietām. Un šis jautājums prasīs lielas pūles gan Tieslietu komitejā, gan daudzās citās, jo dzimuma līdztiesības jautājums ir jāiekļau visu šo te komiteju darbā. Tak, Mrs. Eh, Thompson. Paldies, Tomsenes kundze. Un atkal jau te ir runa par svarīgu jautājumu. Jāizmanto tie instrumenti, kas mūsu rīcībā jau ir, jau uzla lai uzlabotu šo līdztiesības aspektu integrēšanu. Man ienāca prātā, ka manā valstī, Zviedrijā, tika noturēta svarīga premjerministru konference. Premjerministrs noturēja konferenci pirms vairākiem gadiem, un tāds, kad e, premjerministrs, premjerministrs saņēma programmu, premjerministrs saņēma programmu, kurā bija redzams, ka eksperti būs tikai vīrieši, tad viņš pieņēma drakoniskus pasākums. Un e, viņš vienkārši neieradās uz šo sanāksmi. Tātad tā ir diezgan drakoniska nostāja, bet kā jūs saprotat? Protams, ir arī sievietes, kas var sniegt savu ieguldījumu dažādās jomās. Es nezinu, vai vēl ir kādi uh, deputāti, kas gribētu izteikties. Nav, labi, tad paldies, ka piedalījāties šajās diskusijās un šajā sanāksmē. Un tad mēs tiksimies vēl kādu reizi, kā personas atbildīgas par dzimumu iztiesības aspektu integrāciju. Un es gaidu jūsu viedokli 30. novembrī. Mēs 16.30 sāksim mūsu komitejas sanāksmi.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 Jämställdhetsutskottet återupptar sitt eh, sammanträde och... Mēs varam atsākt mūsu sanāksmi, saka priekšsēdētāja, un es gribētu mūsu vidū sveikt eh, deputātus. Esiet sveicināti šajā kopīgajā sanāksmē ar cilvēku tiesību apakškomiteju un sieviešu tiesību un dzimumlīstiesības komiteju. Nu jau desmit gadu ir apritējuši apvienoto nāciju organizācijas drošības padomas rezolūcijai numur 1325, kas ir svarīga attiecībā uz sieviešu lomu krīzes un kara situācijās. Mēs esam paredzējuši te apspriest sieviešu kompetenci šādās situācijās un arī par to, kā tās varētu risināt. Kādā ziņā mēs gribam norošināt ilgtermiņu mieru, un tieši tāpēc mēs arī šajā cilvēku tiesību apakškomitejā sveicām, un mums ir īpaši prieks un redzēt arī ļoti jūs visus, lai mēs piešķirtu papildus uzmanību šiem ļoti nozīmīgai rezolūcijai. Abu komiteju vārdā es tiešām sveicu jūs mūsu sanāksmē, kā jūs uzsvērt, tā ir kopīgā sanāksme, kurā piedalās abas komitejas, un arī mēs abas priekšsādātājs esam šeit, un arī, protams, vadīsim šo sēdi kopīgi. Un līdz ar to uzreiz došu arī vārdu Hautals kundzei, kur tad ir cilvēktiesību komitejas priekšsādātāja. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies tas tiešām ļoti svarīgi, ka mēs arī šodien apskatām kopīgi šo jautājumu, un mēs arī cilvēktiesību komitejā, mēs esam arī nedaudz nokavējuši ar sākumu, jo mēs izskatījām jautājumus par uh, Kubu un Meksiku, un tādēļ atvainojamies, ka kavējāmies. Tātad šī nozīmīgā rezolūcija, ANO rezolūcija desmit gadus jau bijusi aktuāla, un mums ar vienu to jāturpina skatīt, kā tomēr mēs varam nodrošināt, lai sievietes aktīvāk iesaistītos un nodrošinātu tiešām mieru un kārtību. Jau arī Somijā mēs cieši strādājām pie šī jautājuma kopā ar Elizabetu Redu, un uh, viņa ir bijusi arī savulaik ANO ģenerālsekretāre. Un tagad Viņi arī ļoti labi sadarbojas arī tagadējo Liberijas prezidentu, līdz ar to viņi ļoti kompetenti un zina par šiem jautājumiem, jums vislabāk pastāstīt. Bieži vien ir tā jau, ka arī sievietes ir pašas uh, cietējas, un viņas ir uh, ļoti nelabvēlīgās situācijās nonāk tiešajos starptautiskos konfliktos. Mm, parasti tad jau nākamais solis, kas ir konflikta risinājums un ilgtermiņa mieru nodrošināšana, lūk, tas ir lielais uzdevums. Un tagad aktuāls ar vienu jautājums, kā mēs varam panākt, lai tiešām sievietes varētu turpināt savu aktīvu iesaistīšanos. Security Council Resolution 1325. Um, start... Ir veikta analīze par uh, ANO rezolūciju 1335. Ir izskatīts arī jautājums par to, cik lielā mērā šī rezolūcija ir ieviesta, un arī sekojošās rezolūcijas 1820, 1822 un 1829. Šeit mēs runājam arī par dažādāno dokumentu, cilvēktiesību vadlīniju ieviešanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka rezolūcijas 1325 secinājumi ir iekļauti mūsu vadlīnijās. Mēs pašlaik varam runāt par trīs secinājumiem. Pirmkārt, joprojām ir jāturpina darbs, ir jāpiešķir finanšu līdzekļi eh, dažāda veida misiju izpildēji. Eiropas Savienībai ir jāstiprina partnerība, jāsadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem, vietējām organizācijām, apmācot cilvēkus tā, lai mēs saprotam un zinām, kā strādāt noteiktos politiskos un kultūras apstākļos ar noteiktiem ierobežojumiem. Tas galvenais princips, galvenais dokuments, uz kuru mums būtu šajā jomā jāpaļaujās, ir Eiropas Savienības visaptarošā pieeja, drošības padomes rezolūcija 1325 ieviešanai un 1820 ieviešanai. Šis darba dokuments tika pieņemts 2008. Eh, gada 8. decembrī. Tur tiek runāts par reģionālo struktūru, lomu un nozīmi konfliktu risināšanā. Un, eh, tajā, kā veicināt miera, uzturētāju miera veidotāju lomu. Uh, Pavisam nesen tika pieņemts dokuments, kas kalpo kā pamata akmens eh, sieviešu tiesību jomā, un ceru, ka tas arī drīz tiks ieviests ANO struktūrās un ANO darbībā. Mišels Bašelē arī tika iecelts kā ģenerāls sekretārs šo jautājumu risināšanai, un ANO struktūra vienība UN Women sāks darboties nākošā gadā. 30. septembrī 2009. gadā tika pieņemta rezolūcija 1889 par seksuālas vardarbības novēršanu. Tika iecelts arī īpašs pārstāvis e, jautājumos, kas e, skar seksuālu vardarbību konfliktu zonās. Šeit ir runa par seksuālu vardarbību pret sievietēm un bērniem. Šajā amatā tika iecelts bijušais komisārs Valstroms. Zinot, cik uh, Valstroms kundze ir spējīga, es zinu, ka viņa noteikti paplašinās savu darbības jomu un nestrādās tikai ar konflikta jautājumiem, jo viņi vienkārši nevar neņemt vērā dažādas citus vardarbības veidus pret sievietēm, kas ir saistīti ar konflikta zonām. Eiropas Savienībai jāturpina strādāt pie ģimenes, e, pie dzimumu līdztiesības jautājumu standartizācijas. Mēs redzam, ka 35% no Eiropas Savienības attīstības palīdzības tiek tērēta projektiem, kur ir būtiska loma dzimumu līdztiesībai. Kad es runāju ar iepriekš uh, Somijas prezidentu Makti, premjerministru Makti Artisāri, uh, kas ir kļuvis par nozīmīgu miera sarunu vedēju, viņš vienmēr, viņš teica, ka viņš vienmēr jautā, kur tad ir tās sievietes pie miera sarunu vešanas galda. Un, diemžēl uh, situācija ir tāda, ka kompetentas sievietes ļoti reti nonāk pie šī galda. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības iestādes ir pieņēmušas veselu rindu dokumentu, kas ir saistīts ar rezolūciju 1325, piemēram, parlamenta rezolūciju no 7. maija 2009. gada par dzimumu līdztiesību miera vešanas procesā. Tad ir arī dokuments, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību attīstības palīdzības jomā. Uh, vispārējais izpildes dokuments attiecībā uz rezolūcijām 1325, 1820, 1829 ir pieņemta arī sieviešu harta, par ko jūs jau zinat. Tagad es ar prieku kopā ar Evu Britu Svensonu došu vārdu uh, mūsu pirmajai referentei uz 15 minūtēm. Liels paldies, Haidī, liels paldies! Uh, saka Gijas kundze. Veicu ļoti svarīgu pētījumu, lai novērtētu vispārējo situāciju saistībā ar 1325 un cilvēktiesību ievērošanu saistībā ar visiem konfliktiem, eh, kuros varētu būt iesaistīts arī sievietes. Paldies visiem, kas palīdzēja man šo pētījumu veikt, piemēram, ISIS Es ceru, ka visi ir saņēmuši e, šī te dokumenta kopiju. Es e, neizskatīšu visas 180 lapas puses, jo pusē arī ir pielikums, bet nu pieskaršos vissvarīgākiem punktiem un arī rekomendācijām, pie kurām Eiropas Savienībai būtu jāstrādā un kur arī parlaments varētu līdzēt. Es gribēju norādīt, ka pētījums tika veikts no janvāra līdz maijam 2010. gadā, ir pagājuši jau seši mēneši pēc pētījuma beigām, iespējams, ka kāds progress panāks vai varbūt arī nav. Pētījumu publicēs novembrī, mums šeit arī ir lieliski eksperti, kas varēs piedalīties diskusijā pēc tam, kad būs pastāstījusi par ziņojumu. Es runāšu īsi, lai būtu vairāk laika jautājumiem, jo jūs visi šo dokumentu varat izlasīt. Pieskaroties tam, ko teica Haidī, tā strādājam prezentāciju. While I talk, if you can just give me five minutes, because I've realized that you have. Es sapratu, ka ir nepareizā prezentācija. Man būs laikam nepieciešams piecas minūtes, lai visu sakārtot, kamēr es turpināšu runāt. Es atvainojos, esmu nepareizo prezentāciju ievadījusi. Es parunāšu par atskaits punktiem, par to, ko Eiropas līmenī ir izdevies sasniegt, to, ko parlaments vēlējās eh, panākt, ir noteikti tādu ietvaru tam, eh, ko ANO ir darījusi pēdējo desmit gadu laikā. jo, protams, visas Eiropas Savienības dalību valstis ir ANO biedrs un ir parakstījušas visas galvenās ANO rezolūcijas, kas kalpo par pamat dokumentiem, lai risinātu sieviešu jautājumu konfliktu zonās. Tika veikts arī pētījums 2009. gadā, ko pasūtīja AFET komiteja, kur vairāk tika runāts par dzimumu listiecības jautājumu standartizāciju ārlietu jomā, kas arī kalpoja par pamatu šim pētījumam. Okay, we have lift off. Excellent. Tā ir pareizā prezentācija. Atvainojos eh, par šo kļūdiņu, saka runātāja. Tātad pieskaroties tam, ko teica Haidī, darbs turpinās no tā darba, kas padarīts ANO ar to darbu, kas turpinās uh, Eiropas parlamentā. Valstrāmas kundze ir ārkārtīgi dinamiski strādājusi pēdējo mēnešu laikā, un šeit es to esmu iekļāvusi, jo vismaz man liekas, un kā viņa saka, viņa ir pārtrauks runāt par to, ka šis ir tik sarežģīts jautājums, jo ja mēs varam mm, aizliegt ķekarbumbas, kāpēc mēs nevaram šo jautājumu atrisināt? Jūs šo te informāciju varat redzēt pētījuma piektajā lapas pusē, jo ir ārkārtīgi svarīgi izprast, ka pamatjautājumu saraksts ir ārkārtīgi liels, jo šeit mēs runājam par dažādiem jautājumiem, par sievietēm kā upuriem, par sievietēm kā mediātoriem un tā tālāk. Šeit ir jārunā par trīs aspektiem - par diplomātisko darbību, par uh, īpašajiem pārstāvjiem. Pašlaik mums ir Rozlina Māstāna, uh, kas strādā Sudāns jautājumos, mums būtu jāskatās arī uz multilaterālo un bilaterālo programmēšanu un arī krīžu pārvaldību. Pēc Lisabonas līguma tika izveidota attiecīga organizācija, kas nosaka, kas un kur strādās un ko darīs. Lisabonas līgums ir devis eh, jaunu stimulu un arī piešķīris finansējuma avots, kas ir ārkārtīgi svarīgi, bet mums arī jācerās tas savstarpējais bilaterālais darbs, ko dara dalību valstis, jo šādi arī var ļoti daudz panākt, un jāceras arī, ka parlamentārais darbs tiek veikts. Mēs analizējām vispārējo pieju, kas jau tika pieminēts un arī Francijas prezidentūras laikā pieņemto pieeja, kas bija saistīts ar politisko dialogu, ar dzimumu līdztiesības jautājumu standartizāciju un arī ar vissvarīgākajiem aspektiem, tātad divām, diviem instrumentiem, Eiropas instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām un stabilitātes instrumentu. Uh, Un, protams, arī pieskārāmies kopējai drošības un aizsardzības politikai un tās uh, ietvaros sūtītajām misijām. Skatījām arī uh, Eiropas Savienības vadlīnijas par uh, vardarbību pret sievietēm. Mēs visus šos dokumentus salīdzinājām, un tas bija tas mūsu darba pamats. Es visu šeit neizskatīšu, bet tas mums ļāva salīdzināt, kā Eiropas Savienība ievo, ievieš ANO rezolūciju 1325. Mēs izmantojam ārkārtīgi vienkāršas metodas, literatūras pārskatu, jo nav ārkārtīgi daudz dokumentu. Tad mēs arī organizējām intervijas ar galvenajām iesaistītajām personām. Es šajā jomā jau četrus gadus strādāju Briselē, un tāpēc pazīstu visus galvenos spēlētājus. Mēs runājām arī cilvēkiem, kas ir devusies dažādās misijās, arī pati esmu bijusi misijās, šī te kopiena, kas strādā ar dzimumu līdzsiecības jautājumiem, ir ārkārtīgi maza, mēs cieši sadarbojamies. Mēs arī veicām uh, kvalitatīvo un kvantitīvo statistisko analīzi, kas um, apskatīja visas attiecīgās Eiropas Savienības darbības, mierusturēšanas spēku darbības un tā tālāk. Un mēs skatījāmies, ko visas šīs misijas iekļāva tieši saistībā ar 1325 un kā tas tika darīts mēs runājam arī ar konkrētiem cilvēkiem, kas strādā pie 1325 un skatījām arī budžeta jautājumus un finanšu instrumentu jautājumus. Tā galvenā atšķirība, ko mēs atradām, ir ārkārtīgi skaidri norādīta Eiropas Savienības vadlīnijās pret vardarbību pret sievietēm pirmajā pielikumā. Politiskā nestabilitāte un bruņoti konflikti rada nelīdzsvarotība. Ir skaidrs, ka ieroču izplatība ir ārkārtīgi liela, tas rada vārdarbību, bet neskatoties uz to visu, Eiropas Savienībai ir drūž, grūti sasaistīt dažādas politikas. Piemēram, netiek saistīta dzimuma līdztiesība ar ieroču tirzniecību un tā tālāk, vai arī, kas, piemēram, notiek eh, attiecībās vardarbību mājās. Tāds bija tas kopējais mūsu darba ietvars. par to, kas ir noticis ANO, tiem, kas nav eksperti šajā jomā. Pēdējo desmit gadu laikā smieklīgi ir tas, ka nepieciešamie pasākumi tiek veikti tikai tagad. Mēs šeit varam runāt par ANO referents datiem, par ANO darbības plānu, kas uh, aicina izveidot nacionālos darbības plānus, uh, nav nekādu vadlīniju šeit gan pieņemts un tā tālāk, un neviens īsti nezin, kā to darīt. Protams, tika iecelt amatā arī Valstromas kundze. Viņi sagatavoja ārkārtīgi nepieciešamas ziņojumu, kas saucās Analytical Inventory of Peacekeeping Practice. Tas ir ārkārtīgi lielisks ziņojums par mieru uzturēšanas misiju darbību. Un šeit ir apskatīti visi aspekti, piemēram, eh, no malkas savākšanas līdz pat daudz, daudz svarīgākiem jautājumiem, piemēram, kā cilvēki pieņemtās politikas eh, ievieš reālajā dzīvē un kā var palīdzēt šiem cilvēkiem. Tāpēc šis dokuments ir ārkārtīgi nozīmīgs. Pēdējā gada vai divu gadu laikā ir pieņemti arī vairāk nacionālie darbības plāni, Svarīgi arī tas, ka Eiropas Savienība un ANO sadarbojas, piemēram, dzimumu līdztiesības un at attīstības jautājumos. Šī sadarbība norisinās no 2007. gada, un darbības plāns netika pabeigts līdz brīdim, kad beidzās pētījums. Vispārīgi var teikt, ka ir arī saistošas prasības, sievietēm ir vairāk piekļuvis dažādu jautājumu risināšanai, ir arī skaidri norādīts, ka vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums, bet nu ir skaidrs, ka pēc desmit gadiem ir bijuši, bijuši gan uzvaras, gan zaudējumi, bet joprojām ir skaidrs, ka galvenā virzība izmaiņām nāk no nevalstiskajām organizācijām, uh, Tieši tāpēc mums ir joprojām jāuztur cieša saikne ar šīm organizācijām un skaidri jānorāda, balstoties uz kādu struktūru mēs to darīsim. Un tieši šeit Eiropas Savienības delegācijas var daudz aktīvāk iesaistīties un daudz spēcīgāk šo darbu atbalstīt, piešķirot budžeta līdzekļus. Un šeit arī Eiropas parlaments varētu spēlēt savu lomu. Eiropas Savienības politiku mērķis, lai gan šīs politikas ir sadrumstalotas, ir ieviest rezolūciju 1325 un citas, kāda ir trūkumi. Nav, nepieci nav nepieciešamās līderības Eiropas Savienības līmenī un tā tālāk. Kā jūs redzat, un kā jau es teicu, Eiropas Savienības dokumenti ir diezgan labi Piemēram, konkrēti mēs paskatījāmies un trīs, uz 13.25 un 18.25 ieviešanu Eiropas drošības un uh, attīstības misiju ietvaros, bet problēma ir tā, ka šīs rezolūcijas netiek ieviestas, jo nevienam tas nav uzticēts, un tas ir tik vienkārši. Daudz šiem jautājumiem pieskarās attīstības ģenerāla direktorāts un arī sociālo lietu ģenerāla direktorāts, lai gan sociālo lietu ģenerāla direktorāts, atvainojas, vairāk strādā ar iekšēja raksturu jautājumiem. Eiropas Savienībā arī ir eh, pieņemta ceļu karte dzimumu līdztiesībai, kuru šogad pārskatīs. Arī ir dokuments eh, par cilvēku kontrabandu, kas ir eh, diezgan eh, efektīvi strādājošs dokuments. Un šeit mums nevajadzētu aizmirst tieši par sieviešu kontrabandu šajā aspektā. Tagad pāriesim pie secinājumiem un atklājumiem. Eiropas Savienībai jāsaskarās ar sekojošiem ierobežojumiem ja mēs skatāmies uz to, cik ātri ir panākta eh, vai nodrošināta reakcija, tad šeit īpaši mēs neko neredzam pozitīvu. Konkrēti varētu pieminēt ātro reaģēšanu, misiju pilnvarojums, lai gan ir uzlabojies, tomēr neiekļauj konkrētas vadlīnijas par 1325 ieviešanu. Ir daudz stimulu strādāt ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Uh, Tomēr budžetā joprojām nav konkrēta finansējuma šim jautājumam, jo dzimuma līdztiesības jautājums joprojām tiek uzskatīts par kaut kādu luksus jautājumu, bet cilvēktiesības vairs nav. Jārunā arī par to, kas ir konkrēti atbildīgs par šo lietu izpildi. Uh, darbības struktūra joprojām ir tāda neskaidra, tiek izveidota balstoties uz uh, vajadzību, tā nav skaidri noteikta. Nav īsti skaidrs, kas īsti strādā pie šiem jautājumiem, tāpēc nepieciešama liela lobby, lobēšana, lai noteiktu, kas tad būs atbildīgs par cilvēktiesību jautājumiem jautājums šeit ir par to, kā atbildība, kā uzdevums ir ievies šo lietu, un problēmas ir ar to, ka nav finansējuma piešķirts, ka finansējums nav piešķirts šim jautājumam. Cilvēki, kas strādā, piemēram, ar 1325 ieviešanu, strādā to tikai eh, pie šī jautājuma tikai daļu no sava laika, un papildus viņiem jāstrādā sporta jautājumi, izglītības un tā tālāk. Aštons kundze arī izskatās, ka pašlaik strādā pie dzimumu līdztiesības jautājuma standartizācijas. Tas daudz parādās viņas runās, bet ir ārkārtīgi grūtīgi to panākt, ja nav atskaites punkta. Varbūt ANO varētu kaut kā pie šī jautājuma strādāt. Uh, eh, ANO sieviešu struktūras ietvaros jeb UN Women struktūras ietvaros. Ja tas nav skaidri noteikts, tad rodas sajukums, īsti nav saprotams, kas ko dara un kādas ir labākās prakses šajā jomā. Bet es gribēju pieskarties arī ārkārtīgi pozitīviem jautājumiem, kas panākt pēdējo piecu gadu laikā. Pirmajā sanāksmē, es piedalījos, kurā es piedalījos eh, Eiropas Savienībā, bija dzimuma līdztiesības eh, sanāksme, uh, kur piedalījās ļoti daudz vēl studējošu personu, bet pēdējā laikā šādās sanāksmēs piedalījās augsta līmeņa darbinieki no e, Eiropas Savienības un NATO. Tas ir liels panākums. Mums ir arī lieliskas, bet neformālas iniciatīvas. Šeit ir runa par darba grupu, kas strādā lieliski, pateicoties cilvēkiem, kas tur ir, bet tomēr šī grupa ir neformāla. Ir cilvēki, kas iecelti it kā kontaktpersonu kārtā par dzimumu lietstīsības jautājumiem, ir vairāk kā 300 šādu cilvēku, bet kā jau tika iepriekš teikts, pavisam maz cilvēku strādā pie šī jautājuma pilnu laiku. Noteikti mazāk kā desmit Ir arī dzimuma līdztiesības tīkls, eh, palīdzības ģenerāldirektorātā. Šis tīkls ir neformāls, tas ir lielisks, jāsaka gan, un cilvēks, kas šo te tīklu uzturēja, diemžēl ir aizgājis no darba. Vēlreiz gribu teikt, ka ir personības, ir cilvēki, kas dara lielisku darbu, bet šis darbs ir neformāls, un tāpēc būtu jāpadara šī struktūra oficiālāka, konkrētāka. Eh, Eiropas Savienības misijās piedalās arī vairāk dzimumu līdztiesību un cilvēktiesību padomnieku. Pirmā šāda padomnieku sanāksme tika organizēta pagājušo gadu, tas bija lieliski, un pašlaik visi šie padomnieki uztur uh, kontaktu. Šādi padomnieki bija visās misijās, izņemot Gvinējas Vesau misiju. Ļoti labi tiek veikta arī apmācība dzimuma līdztiesības jautājumos, bet problēma ir tāda, ka šis process nav ne harmonizēts, ne standartizēts. Un Eiropas Savienībai būtu vairāk jāpievērš uzmanību šim jautājumam un jānodrošina lielāka apmācības standartizācija. Slovenijas prezidentūras ietveros tika arī izveidota tāda kā politiku rokas grāmata apkopojums. Šī te rokas grāmata gan būtu jāpārskata, jo ir pieņemti arī jauni dokumenti. Drīz es runāšu par arī ANO izveidotajiem indikatoriem, rādītājiem. Jāpiemina arī Nacionālo darbības plānu izveide gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan arī palīdzības saņēmē valstīs. Runājot par izaicinājumiem, atkārtošos atkal. Joprojām ir diskusijas par to, vai vispār ir jāveiz to cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības eh, struktūra. Šis ir arī kā burtais loks, jo ja nav struktūras, kā var panākt finansējumu piešķiršanu, runājot par sadarbību. Piemēram, vācieši neuzskata, ka viņiem ir vajadzīgs savs darbības plāns. Nu, to varētu arī pieņemt, bet ir grūti harmonizēt darbību. Uh, tad, ja nav šāda plāna, Eiropas Savienībai būtu vairāk jāiesaistās un jāsniedz kaut kādas vadlīnijas, jo pieeja atšķirās gan Eiropas Savienībā, gan NATO un tā tālāk. Ja Eiropas Savienība grib kļūt par globālu spēlētāju šajā jomā, tad ir jāstiprina struktūras, jādefinē šīs struktūras. Runājot arī par, ārkārt, par reakciju ārkārtas situācijās, eh, tad šis jautājums būtu arī jāiekļaut, tas pat attiecas uz palīdzības maksājumiem un tā tālāk atkal jāsaka, nav struktūras, un mēs nevaram mācīties no kļūdām, un nevaram arī nākotnē neko uzlabot tad. Es gribēju teikt, ka ir labas pazīmes, bet eh, procesi, kas pašlaik norisinās Eiropas Savienībā, ir ļoti interesanti. Vismaz man liekas, ka problēma, vismaz manā skatījumā, varētu būt saistīta, piemēram, Francijas prezidentūras laikā nāca priekšlikums eh, skatīt šo situāciju kopumā, piemēram, finanšu resursi, kā tiek apmācītas sievietes, vīrieši, no kurienes nāk finansējums, sadarbības programmas, kādas notiek un kāda ir sieviešu un vīriešu proporcija bēgļu kopskaitā un tā tālāk. Šie bija tie rādītāji, kas tika sagatavoti Francijas prezidentūras laikā, un ja mēs konkrēti skatāmies uz sievietēm konfliktu zonās, tad mēs e, ņēmām šos rādītājus no dzimuma līdztiesības pētījuma attīstības jautājumos, jo darbs eh, šajos aspektos diemžēl pārklājas. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem rādītājiem, tad mēs redzam, ka, diemžēl, šie rādītāji tieši nav saistītas, saistīti ar eh, sievietēm konflikta zonās, izņemot tos rādītājus, kas ir saistīti ar 1325 ieviešanu. Dalībvalsts arī ir piekritus eh, šos eh, rādītājus izmantot, un tad, tādējādi mēs varētu daudz dziļāk paskatīties, kā, kā uh, situāciju varētu analizēt, izmantojot savāktos datus. Vēl tikai trīs slaidi, saka runātāji. Pēdējais komentārs. Visi finansējuma avoti ir saistīti ar 1325 un dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet īsti nav skaidra, kāda tad ir, skaidrs, kāda tad īsti ir tā saikne. Mums galvenokārt būtu jāpievēršas dzimumu līdztiesības struktūras izveidošanai, darbinieku pieņemšanai un jāizveido arī augsta līmeņa grupa, kas strādātu ar šiem jautājumiem, kas arī varētu atbalstīt neformālās sistēmas darbību un nodrošinātu arī nepieciešamo budžeta pozīciju pieņemšanu. Paldies, sakrunātāja! Hautels kundze saka paldies. Paldies, ka parā, pastāstījāt mums par tām jomām, kur parlaments arī varētu iesaistīties. Un tagad uzsāksim diskusiju. Noteikti kolēģiem ir jautājumi, piezīmes, komentāri. Lūdzu. Lunačeks kundze un Brantners kundze, lūdzu. Well, thank you, uh, for, for these, uh... Paldies par eh, šo ļoti interesanto ieskatu tajā, kas jau tika sasniegts un kā vēl pietrūks. Pirms dažiem mēnešiem es biju uh, sieviešu lobiju sanāksmē Dienvidu eh, austrumu Eiropās reģionā, un tur tika apspriestās problēmas, kas iespējams ir līdzīgs tam, ko jūs minējāt, taču sarežģītāk viņiem ir uh, Ehm, arī eh, veselas avīzes, eh, rīcības plāns un viss kas, taču trūkst tā visa īstenošanas, tās labās grības. Un kā jūs sakāt, tieši tā, tā paš, tās pašas problēmas, tātad eh, līderības trūkums un tas ļoti sakrīt ar to, kas tika secināts mūsu debatēs, jo jūs jau minējāt, ka te ir skaidri iestāšanās par dzimumu līdztiesības aspektu integrāciju, taču tad, ja tas netiek iekļauts pamat virzībā, tad no tā īsti nav jēgas. Un es gribētu jūs, eh, jums jautāt, eh, eh, ņemot vērā to, ka es arī esmu šī parlamenta referente Kosovai, Eh, Kamebona kungs un eh, citi Jureks pārstāvji manā skatījumā eh, rīkojās, nu, varbūt neglūži atbilstoši. Es gribētu zināt, kā jūs vērtēt viņa darbību Jureks. Uh, ietvaros un arī ārpus tā, un vēl arī paldies par to, ka jūs sacījāt, ka vēl ar vien eh, tās virzītājas ir sieviešu nevalstiskās organizācijas, jo rīts darbība pazūda nacionālajos parlamentos, un tas skaidrs, ka mums vajadzīgs ir spēcīgas sievietes. Un visbeidzot, kā šī parlamenta deputāte Afet un arī sēde komitejām, man šķiet, ka mums pašiem jādara pašiem AFET, tātad ārlietu komiteja, un drošības un aizsardzības apakškomiteja ir tikai tāds kā eh, tāds kā organizācijas, kas tu, tomēr, kuras vēdas vīrieši, tad mums ir jārūpēs arī par to, lai sievietes ieņemt vadošas amats, jo īpaši ārlietās, eh, arī Ekvadorā un eh, drošības debatēs uh, šajās debatēs mēs bijām vienīgās sievietes, es un vēl viena, un es domāju, pie tā arī jāpiestrādā. Paldies. Jā, paldies, saka Heitele, Heidi, Hautās kundze. Te es arī aicinu uh, Džiba kungu no AFET, ja pārlietu komitejas. Nākošā runātāja Debrūne un tad Brantners kundze. Debrūnes kundze, paldies priekšsēdētāji, saka Debrūnes kundze. Jūs sacījāt ka jūs paskatījāties dažām iekšējām programmām, konkrēti uz dzimumu līdztiesības programmām. Man ir jautājums, vai jūs paraugā, paraudzījāties uz īpašo e, Eiropas Savienības e, programmu miera izveidēji un samierināšanai īrijā. Tā bija sakars ar šo konfliktu īrijā, un tur patiesībā bija trīs dažādas programmas - miers viens, miers divi, miers, miers trīs, um, kas tomēr paredzēja īpaši sieviešu pasākums. Iespējams, ka jūsu skatījumā tas nav nekas jauns, bet tomēr gribētu zināt, kāds ir jūsu vērtējums. Un vēl es gribētu sacīt, ka es, uh, kā kāds, kurš pirms nonāca Eiropas parlamentā, uh, bija iesaistījies um, diskusijās, kas noveda pie miera Belfāstā, Īrijā. Un līdz ar to es zinu, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu izveidots mehānisms, kas pārbauda, no, nodrošina to, ka sievietes ir tur un ka process turpinās. Un ka tas un, ja, un runu vadītājiem visu laiku par to jāatgādina. Ja, viņi to, ja viņiem neviens par to neatgādinās, tad arī nekas neies uz priekšu. Paldies, Debruns kundze, Brantners kundze. Paldies, Brantners kundze. Uh, īpatnēji, ka jūs runājat par 2008. gada dokumentiem, jūs tos vērtējat pozitīvi, šķiet, ka tas bija tik se. Es domāju, ka te ir labs pamats Nu, tas ir ļoti svarīgi jautājums. Vai jums radās iespējas, ka bija vieglāk panākt, vieglāk iegūt eh, tos datus, statistikas datus tagad nekā pirms eh, diviem, trim gadiem? Man eh, radās iespējas, ka strādājot pie cita ziņojuma, tur bija grūtības uh, iegūt datus, un es gribētu zināt, vai jums tagad tā situācija bija vieglāk. Nu, katrā ziņā mēs visi varam parakstīt jūsu rekomendācijas. Paldies, paldies, Brantners kundze saka, turpina Haidi Haitele. Un mēs atgriežamies pie mūsu runātājs, un es gribētu jūs lūgt izteikties īsāk, jo te ir, mēs gaidām arī citus ekspertus, citas zināšanas, kas šeit tiks paziņotas. Es patiesībā varu izteikties eh, īsi, saka Jā kundze. Jūs runājat par eh, Jureks Kosovu. Es esmu pat apmeklējis Kosovu un dažādas nevalstiskās organizācijas. Jureks Kosovo um, eh, um, sekmes eh, vispār jau ir diezgan redzams attiecībā uz to, ka viņiem ir konkrēta sieviešu līdztiesības vienība. Es to varu teikt kā individuāla persona. Es saprotu, ka pastāv daudzas problēmas, jo augstā līmenī nebija tik daudz atbalsta šīm te sieviešu, šai sieviešu līdztiesības Uh, šim departamentam, un man šķiet, ka cilvēks augsti, cilvēki augstu nevērtē šo misiju. Šai misijai ir vairāk jāstrādā pie mm, PR, tātad ar attiecībām ar sabiedrību, un runājot par īrijas patiesībā, nepieskāros īrijas jautājumam šai pētījumā, par to es gribētu atvainoties. Uh, man jāsaka, ka tur, kur uh, ir runa par dokumentiem, attiecībā uz Eiropas Savienību, tur vienmēr ir tad, kad nepieciešams tāds cilvēkiem ir izvēles iespēja. Es daudz reiz prasīju statistikas datus no komisijas, vienkāršus datus kā personīgus datus. Neviens patiesībā šos datus neuzdrauga, ne, nav, nebija runa par to, ka komisija negribētu man tos dot. Viņiem vienkārši tāda nebija. Darbs ar padomu šai ziņā ir mazliet labāks, bet skaidrs, ka arī tam jāpievērš uzmanība. Tā tad eh, turpina Trantners kundze, nevienam nav īsti pārziņas par šiem datiem. Jā, tāds man ir iespējas radies. Vienmēr man nosūtīja no viena pie otru un bija grūti dabūt datus. Tātad eh, šis jautājums EAS eh, e nav svarīgs. Labi, paldies. Tad uh, dodu vārdu Akalu vai Gripē, lai viņi turpinātu šo, šo diskusiju. Paldies, Hautalas kundze! Paldies arī mūsu ciemiņiem. Tā bija ļoti interesanta diskusija. Pateicos jums par to. Tagad es vēlētos sveikt citus ekspertus. Taču pirms tam es gribētu sacīt, ka mēs esam diezgan aizkavējušies. Mēs gribētu jums atgādināt, ka katram jums ir atvēlēts runai desmit minūšu, un tāpēc es lūkšu jūs ievērot šo laika grafiku. Tātad eh, es gribu no sirds eh, sveikt mūsu vidū Dagmāru Šumaheri, kas ir jaunā direktore. Tad tā jaunajai apvienoto nāciju vienībai attiecībā uz sievietēm. Paldies! Vārds jums! Paldies, Eva, saka Šumahers kundze, un es arī pateicos Haidī par to, ka viņa ir aicinājusi mani jūs vidū. Esmu pagodināta būt uh, pie jums, pateicos arī ģenerāla direktorātam par šo lielisko prezentāciju. Mēs vienojamies par to, ka es nedaudz runāšu par pēdējo mēnesi, par oktobri, kad no, notika sanāksme Ņujorkā. Tā bija svarīga īpaši saistībā ar 1325. rezolūciju. Mēs jau runājām, ka dokumenti ir viss e, kārtībā, bet problēma ir ar īstenošanu praksē. Un es te runāšu par trim dažādām lietām, kas notika. Pirmā sanāksme bija 13. oktobrī ANO drošības padomē, kur eh, tika apspries ziņojums par sievietu, sieviešu iesaistīšanos miera izveidē. Un te ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai veicinātu sieviešu iesaistīšanos miera izlīguma procesā. Uh, un ģenerāla sekretāra trešais mērķis norāda uz to, ka ir jāpalielina finansējums sieviešu vajadzībām no 5% uz 15%. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis progresa virzienā. Un tā tad tika apstiprināts septiņu punktu darba rīcības plāns. Un es domāju, mums tiešām ir ļoti jāatbalsta šī īstenošana. Un tātad šie septiņi mērķi ir saistīti ar to, ko tieši var īstenot ANO sistēma. Tā bija viena sanāksme. Otrā sanāksme ir atklātā globālā diena. Tā notika 21. oktobrī, un tā norādīja uz eh, jauno virzību, kā iesaistīt sieviešu aktīvistes. Un eh, te jūs arī, mm, eh, Lunačeks kundze, minējāt par sieviešu nevalstiskiem organizācijām. To atgalstīja DPA, DPEQ un citas organizācijas. Šis pasākums noslēdza 27 pasākumus, kas nu, tika noturēti visā pasaulē, un tos palīdzēja organizēt eh, sieviešu organizācija Safa Ādama ir Šafan no, un eh, arī pārstāv no Burundijas, eh, trīs tātad līderi, sievietes piedalījās šajā sanāksmē. Un telpā bija ļoti daudz eh, ekspertu, arī pārstāv no dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības. Tas bija vēsturisks mirklis pagātnē, mums nebija tāda gadījuma, ka tiešām telpa ir pilnīgi pilna un mums vajadzētu to īstenot arī nākotnē. Tā mērķis bija sieviešu organizācijas stiprināšana un sieviešu iesaistīšana visos lēmumu pieņemšanas līmeņos jānodrošina labāka, tiesiska, miera pilna vide sievietēm konflikta situācijās. Un arī jāpiešķir ilgspējīgi resursi, lai sievietes varētu piedalīties miera uzturēšanas procesā vai miera izveids procesā. Un tad vispēdējais mm, pasākums, kur es gribētu pieminēt, notika 26. oktobrī drošības padomē. Tur drošības padome atzina, ka jādara daudz vairāk, lai īstenotu rezolūciju numuru 1325. Tur tika secināts, ka šī, šajā rezolūcijā minētie rādītāji ir jāpiemēro, lai uzlabotu sieviešu drošības situāciju. Un šie rādītāji tiks arī izmantoti ģenerāla sekretāra ziņojumos padomē, bet pašai padomēji ir sistemātiskāk jāorganizē savs darbs pie rezolūcijas numur 1325 mērķu īstenošanas. Un tas ir jāsagatavo arī turvākajā laikā. Un arī starpministru sanāksme uh, saistībā ar rezolūciju numuru 325 ir jā, jānoorganizē ik pēc pieciem gadiem. Šī drošības padomu sanāksmē bija viena no garākajiem tās vēsturē, vairāk par 12 stundām tā ilga. Un es uzskatu, ka tā bija visilgākā sanāksme, kas veltīta šai tēmai. Un tur bija arī neparasti daudz runātāju, pavisam 91 runātājs iekļautot, iek, iekļaujot arī ģenerālu sekretāru Mišeļu Bašlē, kas bija arī šeit šodien. Viņa pastāstīja par ģenerāla sekretāru ziņojumu, un viņa arī atzina dalību valstu un uh, pilsoniskās sabiedrības progresu. Tad bija arī, arī miera izveides uh, ģenerāls sekretārs Ekosok, NATO, pilsoniskā sabiedrība un astu, 182 dalību valsts un Palestīna. Sanāksmes nobeigumā padomu pieņēma prezidenta uh, um, priekšsēdētāja paziņojuma, paziņojumu. Mm, tika arī atzīmēta uh, sieviešu organizācija līdzdalībā un to uzteica arī Bašlēkundze. Uh, Tik izteikti cerība, uzaicinājums sievietēm vairāk darboties miera izveidē, nodrošinot arī koherenci. Un te es gribētu citēt, ka desmitajā pantā ir minēts, ka padomi atbalsta eh, attiecīgo ANO nodaļu līdzdalību rezolūcijas numuru 1325 īstenošanā, ņemot vērā katras dalībvalsts īpašo situāciju. Un tur arī minēts, ka ziņojuma pielikumā ir uzskaitīti šie rādītāji, jeb indikātori. Tātad uh, arī dalībvalstīm būtu jāpadara ziņoju, zinām šie indikātori, ja rādītāji tagad mums tādi ir 26, astoņi no tiem tiešām ir jāuzrauga, un to var īstenot tikai dalībvalsts, un citas, mm, citus indikātors atkal ir jāvirza tālāk ANO sistēmai. Bet šie astoņi rādītāji, kas ir Eiropas Savienības kompetence arī ir jāskat šeit Eiropas parlamentā. Šis priekšsēdētāja paziņojums neatainoja vispārējo cerību, ka padome uzlabot sistām, sistēmu un caurskatāmību, īpaši saistībā uz ofici, saist, attiecībā uz oficiālo darba grupu pašā padome, tomēr uh, šis uh, paziņojums uzsvēra nepieciešamību īstenot uh, rezolūciju numuru 1325. Un tagad es gribētu mm, pāraudzīties uz šiem, iespējams, ka tās ir tā kā pārdoms uz šiem trim notikumiem, trim pasākumiem. Tad paraudzīs to, ko var darīt Eiropas parlaments un ko var darīt Eiropas Savienība. Protams, pirmkārt vajadzīga politiskā grība, mums ir eh, vajadzīga arī um, pierādījumi, tā, tās kā ietekmes novērtējums, un tā jūs arī pieminēšu statistikas datus, mums, protams, vajadzīgi arī resursi un atskaitas sistēma, kur skaidrs, kur, kuram kas jādara un kas ir paveikts. Tas ir ļoti svarīgi. Un runājot par citām aktivitātēm, un tas te arī ir vēl viela pārdomām, mēs runājam par nacionāliem rīcības plāniem. Mums nav 27 nacionālo rīcības plānu Eiropā tāds skaidrs, ka pie tiem vēl ir jāstrādā, tie ir jāizveido. Un te nav runa tikai par tiem kā tādiem, bet uh, jādomā arī par resursiem, kā varētu panākt šo plānu īstenošanu. Un otrkārt, man liekas, ka mums ir jāizdara spiediens uz drošības padomi, izveidot darba grupu, kā tas sākotnēji grib, bija paredzēts. Un tad ir pavisam skaidri jāuzrauga tie rādītāji, kas ir uh, dalībvalsts kompetencē, es jau tos pieminēju. Un tad, ja jūs paraugāties uz 25. septembri, kad bija, kas bija uh, dalību valstu iesaistas diena Ņujorkā. Te arī bija pilsoniskā sabiedrības pārstāvi. Varbūt mēs varētu padomāt par šādu dienu Eiropā. Mēs tad varētu šajā dienā raud, paraudzīties uz to, kas notiek ar rezolūcijas 1325 īstenošanu. Un tad vēl ir jautājums, kādi resursi ir pieejami nelielākām nevalstiskajām sieviešu organizācijām, vai mēs varētu te kaut ko darīt labāk, vai mēs te varētu, piemēram, paredzēt nelielu finansējumu dalību valstu vēstniecībām. Varbūt šādi nelieli resursi vēstniecībās būtu atvēlēti sieviešu organizācijām un uh, miera veicināšanai. Nu, zinot, ka mans laiks jau ir beidzies, es tad ar šo arī pārtraukšu savu stāšanos. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Eva Brita Svensson. Paldies par šo informāciju. Mēs esam uh, uzklaušījuši šos astoņus rādītājus, kas ir svarīgi Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam. Uh, Un tātad mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai turpinātu šo sadarbību. Lielas paldies! Un tagad dodu vārdu Katrīnai Lenonenai. Viņa strādā cilvēktiesību jomā. Un Lenonenes kundze ir atbildīga padomē pār šīs deklarācijas 13.25 īstenošana. Leņanēnes kundze vārds jums. Um, tā... Paldies par doto iespēju arī uzrunāt jūs šodien par to, kā Eiropas Sanība ir īstenojuša rezolūciju. Tiešām apsveicam, ka Eiropas parlaments tam pievērs īpašu uzmanību un organizē šodien šo uzklausīšanu sarunas. Un paldies arī Gīs kundzei, kas tiešām arī iezīmē to, ka Eiropas parlaments bija tieši nākamā organizācija, tātad kopš tika pieņemta šī rezolūcija, arī tātad nākošām organizācija, kas arī aktīvi uzstāja un iztenoja šo rezolūciju. Un tāpēc man liels prieks šodien būt pie jums. Šodien sanāksim nāk īstē laikā, jo tikai pirms 13 dienām arī Ņujorkā notika arī ap, drošības padomis atklātās diskusijas, par ko arī atsaucās Akmāra. Un es gribu norādīt, ka Eiropas Savienība ļoti aktīvi gatavojās šai sanāksmei un ļoti aktīvi iestājās par drošības padomjas pieņemto globālo indikātoru sarakstu, kuru sagatavojusi arī USAGI eh, vadītā eh, struktūra. Un tāpēc mēs arī atsaucamies uz visām citām dalībvalstīm, kas aktīvi piesaistījās. Uh, Lūk, desmitā gadskārt lika šo jautājumu pārskatīt daudzās ANO komitejās, un to es gribu visu uzsvērt tikai tāpēc, ka tas ir labs piemērs tam, kā mēs tiešām varam arī iznot šādu visaptvarošo pieeju. Arī veicinot šīs rezolūcijas atpazīstamību un arī īstenošanu visos līmeņos. Tomēr tālāk, turpinot šo darbu, mēs varam arī panākt vēl labāks rezultāts. Uh, Piemēram, Austrija bija viena no tām dalībvalstīm, kas ļoti aktīvi iestājās par eh, šo visaptverošo ziņošanas sistēmu un arī aicināja izveidot šādu īpašo darbu grupu drošības padomas ietvaros šajā jautājumā. Tā ka tā ir tāda aktīva rīcība, aktīva atbilde. Man nevajag daudz skaidrot, kas tad īsti ir šī politika, to jau arī norādīja Hautels kundze un Gīs kundze, Un tiešām tas ir tā kā lielas spriedziens 2008. gadā, tad pirms diviem gadiem, kad mēs arī diezgan interesantā veidā politiski Francijas prezidentūras ietvaros arī, arī šo jautājumu iekļāvām darba kārtībā. Un vienmēr uzskatot arī to, kā vienu no pamatpīlāriem, tātad sieviešu politika Eiropas Savienībā, visaptverošā pieeja un 1325 rezolūcijas izcināšana arī 1888 SDP, atcaucoties uz arī cilvēktiesību deklarāciju. Nu, tā kā tas, protams, ir pēc Lisabonas stašanās līguma spēkā. Galvenais tātad uzdevums. Nu, dažas svarīgākās lietas īstenošanas procesā. Vienmēr ir prieks, protams, runāt par konkrētiem sasniegumiem, bet vienlaiks norādīšu arī trūkums. Gijas kundze jau norādīja. Šodien mēs atskatāmies jau uz 13. SDP, tātad kopējās drošības un uh, aizsardzības politikas misijām, viena no tām Eģiptē. Un, piemēram, atsaucoties arī uz pieredzi Kosovā, mēs esam arī nosūtījuši vairākas sievietes ekspertus. Tā kā es pat devos uz Jupo Kongā uh, 2010. gadā, antenu toreiz veidoja viens uh, mobilās policijas priekšnieks, arī seksuālās vadarbības uh, grupa trīs personā apmērā un vēl papildus citas grupas, kas darbojas EUSOK ietveros Kongo. Un toreiz, protams, ka cilvēktiesības bija galvenais darbības uh, virziens šai misijai Kongo. Un mēs līdz ar to esam arī apkopojuši eh, gūtās mācības. Lūk, cilvēktiesības un dzimuma līdztiesības jautājumi bija viena no pirmajiem, kāds vispār mēs tad virzījām un skatījām. Esam arī šajā jau ziņām projektā to atspoguļojoši, un šis ziņojums tā tiek izskatīts vairākās darba grupās. Un ir ļoti interesanti sekotām, jo atsevišķās darba grupās, piemēram, SIFCOM, MCOM, tur ir arī atsauce uz citām struktūrām. Un mēs tieši domājam, kādā veidā mēs varam nodrošināt, kāds būtu tās efektīvākās joms nākotnē kā prioritātes. Mēs turpinām arī apmācības programmu. Tas katrā ziņā bija arī Zviedrijas prezidentūras lielais eh, jautājums un uzdevums, un tagad mēs runājam par atsevišķiem standartu moduļiem. Galu galā mēs gribam panākt, lai gala galā eh, beigās jums būtu tādi skaidri moduļi par cilvēku tiesībām, bērnu tiesībām un sieviešu tiesībām. Un es uzskatu, ka tieši dalībvalsti būs tās, kas šīs modeļus varēs aktīvi īstenot. Mēs esam arī atsevišķu mājaslapu veltījuši tieši sieviešu tiesību jautājumam, norādot to, ka eh, atsaucoties to norāda, ka tieši informācijas nepieejamība ir viens no sarežģījumiem. Pār atskaits punktiem. Deviņi indikātori, kurus Gīs kundze arī uzskaitīja, tie bija arī mūsu sākotnējā versijā. Mēs jūlijā pieņemam 17 progresa indikātors par mūsu uh, 25 īstenošanu. Un uh, tas viss arī saistās ar kopējo drošības un aizsardzības politiku. Uh, Un kopējā rezolūcijas kontekstā mums ar vienu jāatbild, kā mēs varam risināt šos jautājumus arī no finanšu puses. Un par to, kā tad mēs varam izmērīt, cik aktīvi sievietes iesaistās miera procesos. Pirmkārt jau arī par to, kā mūsu administrācija arī var eh, šajos situācijas risināties, ar er, palīdzēt risināt. Un tiešām mums jāskat atklāt šādi jautājumi. Tā kā tāds pirmais ziņojums būs iepriek, e, pieejams nākošā nedēļa laikā. Un tas dos pārskatu par to, ko mēs izdarām. Un reizē arī par visām 20 dalībvalstīm, kas ir nosūtījuši savus darbiniekus mums. Tā kā tas tiešām interesants informācijas apjoms, ko mēs šobrīd analizējam. Mēs tādu labi saprotam, ka ...2009. gadā un, un jau arī 28. mums tiešām bija 22 E, projektu, kurus atbalstījām vairāk miljonu apmērā. Un mēs arī atsaucamies konkrētiem piemēriem. Viens no Eiropas Savienības konkrētajiem atbalstītiem projektiem bija Somālija, lai nodrošinātu Somālijas sieviešu darbu kārtību. Laiks tiek tiešām strauji. Es tiešām esmu priecīgs, ka arī mani kolēģi no UNIPI šeit, jo mēs arī kopīgi iznam projekts par sieviešu lomu pēc konflikta posmā. Atsaucoties uz ANO rezolūciju 1325. Tātad, sekojot ANO piemēram, mēs arī pieprasīšu, lai visas delegācijas, kas darbojas arī pēc konflikta posma valstīs un trauslējās valstīs arī tātad aktīvi iesaistītu savā sadarbībā sieviešu organizācijas. Un man tiešām patīkam satrauc visi šie jau gaidāmie rezultāti. Pagājuši nedēļa sazinājos ar Skype, ar uh, Gruziju, kur arī mūsu misija ir apkopojusi informāciju par ietekmīgajām sievietēm, kas arī ir devuši savu ieguldījumu pēc konflikta posmā. Rītdien būs atvērta durvju diena Irākā, kur piedalīs 150 dalībnieku, un arī vēlāk tāda pats sanākšana diena būs eh, Bagdādē. Līdzīgi arī pasākumi jau ir bijuši Bosnijā, kur jau ir bijuši četras sanāksmes pa visu valsti, kur arī piesaistot misijas vadītājus, mēs esam arī apkopojuši labas idejas tālākai sadarbībai. Piemēram, Mūsu misijas vadītājs ir apņēmies noteikt 60 dienu kampaņu, kas tiks īstenota Bosnijā un cīnīsies pret vadarbību pret sievietēm. Un tāpēc paldies e, apvienotām nāciju organizācijai, no kurām mēs esam šo ideju nokopējuši. Ar Āfrikas Savienību sadarbībā nu, mums ir bijuši sarežģīti, jo mēs esam organizējuši arī e, sākotnējs sanāksmes Ņujorkā, bet esam arī regulāri sanāksmes pēc sāk uh, organizējuši un, piemēram, pilsētiskās sabiedrības sanāksmi pirms Adisabibā, pirms divām dienām par 13.25 un viss šis sanāksmes ir par to, kā mēs tiešām varam arī nodrošināt labāku dialogu. Un arī strādāt rekomendācijas, kuras arī ir par to, kā 13.25 rezolūciju varam labāk īstenot Āfrikā un Eiropas Savienībā, pirošana Eiropā. Uh, Tāpat mēs arī skatīsim, kā mēs varam atbalstīt Āfriku, Āfrikas mieru uzturētāju labāku sagatavošanu un Āfrikas gatavības spēks. Nu ko, mans laiks izlicējis, tā ka nerunāšu par trūkumiem un rekomendācijām, bet tas būtu bijis tieši par apmācību, par personāla atlasu un par to, kā jāizveido jauno struktūru un tās lomu, un tāpat arī pieminēt to, kādā veidā attīstās tālāk mm, pirmo reizi, kad tiek iznots arī sieviešu tieši mieru uzturētājs spēks Sudānā, kas ir būtiski, un īpaši atsauc uz Adis Ababu, mēs redzam, ka šīs sievietes, kas piedalījās no visas Āfrikas, mēs arī viņus rekomendācijas uzklausījām, tas bija tiešām ļoti nozīmīgs solis. Paldies! Stūtak, eh, Mrs. Lai. Paldies, Leilanins kundze! bija viss kristāli skaidri, kas tiešām parādīja, kas jau ir izdarīts un kas vēl ir jādara. Un tiešām mēs ar nepacietību gaidām šo ziņojumu, kas tad apkopos visu šo um, līdzinējo darbību. Paldies jums par visu to. Un tālāk vārds Lenai Āgai. Viņa pārstāv nevalstisko organizāciju no Zviedrijas Kvinna til Kvinna sievietes sievietēm. Sievietēm Un uh, tā organizācija ļoti aktīvi iesaistījusies Balkānu jautājumu risināšanā, tāpat arī Dienvidu Kaukās valstīs, un galveno uzmanību vērš uz to, kā var sniegt atbalstu vietējām organizācijām, lai tās pašas varētu arī nodrošināt savu ietekmi un līdz to kāpināt sieviešu lomu. Paldies, ka jūs esat šodien uzaicinājuši mani piedalīties. Iespējams, ka arī ārlietu komiteja nākošais varētu pieslēgties un izrādīt zināmu um, interesi. Jā, es pārstāvu Kvinna Tilkvinna organizāciju, un mēs tieši darbojamies, lai kāpinātu sieviešu ietekmi un lomu. Mūsu organizācija e, tulkojumā nozīmē sievieti sievietei. Un um, mēs arī esam izveidojuši šo savu organizāciju, balstoties uz 22 citām organizācijām, piesaistot arī ideju ģenerators, jeb domnīcas no visas Eiropas. Un uh, mēs esam apkopojuši desmit galvenos punktus, kas jums ir izdalīti šie jau materiāli, jūs varat visiem tam sekot tagad uz papīra. Tātad, pirmkārt, mēs pārstāvam sievietes. Pirms divām nedēļām Es tāpat kā daudz citas sieviešu pārstāvis no pilsoniskās sabiedrības no visas pasaules piedalījāmies ANO drošības padomē, kurā bija atklātās debats tieši par rezolūciju 1325, desmit gadus pēc tās pieņemšanas. Un jūs tiešām paskatieties, cik bija iespējams runātājs saraksts, par ko runā arī Dagmāra. Un jūs šo runātāju sarakstu varat arī interpretēt tā, ka tā ir tad pieaugoša saistība uzņemšanās, nodrošināt arī lielāku sieviešu lomu. Uh, mierā un stabilitātes uzturēšanā. Tomēr šī pats process uz vietām atšķiras no retorikas ļoti pamatīgi. Viens no spilgtākajiem, kliedzošākajiem piemēriem ir tieši afgāņu sieviešu marginalizēšana mieru sarunās Afganistānā, lai gan tas solījums, ka sieviešu aktīvāk iesaistīšana miera sarunās būtu viena no ķīlām, jeb garantijām tiešām miera panākšanai. Un tāpēc gribētu uzsvērt mūsu organizācijas lomu Kvinna til Kvinna, kā to varam tiešām sekmēt. Līdz ar to tagad jums pastāstīšu par galvenajiem atziņumiem, ko esam mm, izlobījuši no pētījuma par to, kā tad tiešām galvenie uh, spēlētāji eh, starptautiskās organizācijas varētu aktīvāk iesaistīt sievietes. Tātad Tātad galvenās rekomendācijas ir tāds, ka šīs tā, sievietes pārstāv arī dalībvalstis un jānodrošina, ka tiešām tām ir jābūt vietējām organizācijām un sievietēm, kas dzīvo tur un zina šās lietas. Un tāpēc īsi jāapsaka, ir jāatzīst, ka jūs atzīstat šos organizācijas un arī palīdzat viņiem finansiāli. Nākamais. Mēs bieži vien runājam par to, ko saucam par sieviešu drošību. Bieži vien to mēs saucam arī par apvienoto. To nāciju, tātad sieviešu drošības rezolūcija, tad 1325 rezolūcija. Rezolūcija galvenokārt tas ir par mieru un drošību, bet tur, protams, tas uh, instrumentālā daļa ir sievietes. Sievietes kā rekvizīts, prerekvizīts ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu pa ilgstošu mieru. Un tas ir tiešām skatīts no sieviešu redzes punkta un arī par to, kā viņas redz šo sarunu saturu. Un mēs uzskatām, ka sieviešu līdzlība tiešām palīdz nodrošināt ilgtermiņā mieru. Mēs tam ticam, un mēs uzskatām, ka tas ir būtiski. Šī spriedze, kas liek uh, arvien apzināties, cik ļoti tomēr ir neierobežot sieviešu tiesības, un ka pusi no visas sabiedrības kopumā bieži vien cieši no vardarbības un mm, dažāda veidā mm, mm, nosiekumiem, kā piemēram izvarošanas, ir konkrēti noziedzīgi nodarījumi, kas ar vienu aptur un apdraud mieru. Bet jau desmit gadus ir spēkā šī jauno rezolūcija, mēs tomēr redzam, ka ar vien ir daudzi, kas atsakās pieņemt uh, sieviešu lomu kopējā drošības politikā. Vienkārši tāpēc, ka viņi nespēja paraudzīt šīm bailēm savādāk un to arī īstenot pārvērst par aizsardzību. Kāpēc tā? Vai tāpēc, ka šo uh, jomu ar vien nosaka un dominē vīrieši galvenokārt, un kam vienkārši trūkst izpratnes par to, kā īsti darbojas pilsoniskā sabiedrība un kāda ir sieviešu loma pilsoniskā sabiedrībā un par to, kāda loma sievietes spēlē visos konfliktu posmos. Tā kā sievietes ir marginalizētas un viņas nedrīkst pie, piedalīties lēmumu pieņemšanā lielākajās struktūrās pasaulē, lūk, mēs esam izvēlējuši citu ceļu, kā ietekmēt politiskos procesus. Mēs aicinām sievietes organizēties, uh, lai viņas arī varētu pašas ātri un saulēcīgi reaģēt uz konfliktu situācijām. Pragmatiskā un praktiskā veidā. Nevis tikai tāpēc, ka sievietes būtu labāks vai um, jau ar, no sirds, jau no rakstura tāds miermīlīgāks. Nē, tieši tāpēc, ka sievietes parasti ir galvenokārt tās, kas uzņemās atbildību par viņu ģimeņu un bērnu vajadzībām. Pirmajā atsuzmetienā varētu likties tā, ka uh, papildus, eh, ko mēs tikai piedāvājam, ir vēl papildus sociālais darbs un humanitārā palīdzība, bet nevis īsti mier, miera izlīgums. Bet, ja jūs paskatāties, kā jūs nodrošināt šādu kopienas palīdzību starptautiskajās organizācijas ietveros, tad tas īstenībā darbojas uz cilvēku cilvēku diplomātijas līmenī. Tātad tas, ka tās sievietes, kuras ir vairāk cietušas, tās arī gatavas ir mēģināt tomēr sadarboties kādā veidā risināt sarunas, lai arī atrisinātu konfliktu. Piemēram, Dienvidkaukazā, Kaukāza valstīs tur ir daudz iesaldētie konflikti, un tieši sievietes ir tās, kas ir gatavas atsākt izlīguma procesus. Piemēram, Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktā, tāpat arī Gruzijas un Krievijas konfliktā tās ir sievietes, kas ir gatavas risināt sarunas. Nu, lūk, tas mums ir jāatzīst, un vienlaikus mums tomēr jāatzīst, ka e, tieši līderi, vadītāji politiķi, politiķi nespēja sievietes ieraudzīt savādāk, kā vien vienkārši runāt par sievietēm kā upuriem. Nu, lūk, un tas, ka sievietes visu laiku tiek uzskatīts par upuriem, īstenībā arī ir kavēklis, lai sievietēm ļautu spēlēt aktīvāku lomu. Un tāpēc ir jāskatās tas kopsavilkums, kā mēs tiešām varam nodrošināt šo sadarbību starp politiskajiem aktīvistiem, sievietēm un organizācijām. Un bieži vien reti, kad atsevišķas sievietes ir novērtētas par to, ko viņas īsti dara, galu galā mieru procesu virza un um, vada gan vīrietis, gan sievietes, vīrieši, gan sievietes. Lūk, tālāk atsaucu par 1325 rezolūciju. Mēs jau esam izdarījuši savus kopsilkumus un četrus punktus esam galvenos izcēluši. Mēs norādām, ka galvenais virziens ir tāds, ka valdības un starptautiskās īsas tādas neīsteno politiku, to, ko viņi māca, viņi to paši neīsteno. Tātad līdz ar to viņi nespēja nodrošināt saikni starp politiskajiem vārdiem, retoriku un reālām palīdzības programmām, ko viņi nodrošina, um, lai nodrošinātu efektīvu konfliktu risināšanu. Gija jau atsaucās arī ap savienības dokumentiem, kas īstenībā paši par sevi pietiekami labi, un es tam piekrītu. Bet problēmas jau ārisina uz vietām, un, piemēram, Kolumbija, Kosova, tuvie austrumi, uh, lūk, tajā netiek analizēt dzimumu jautājumi un nav tāda visaptaroša ietvara par šiem jautājumiem, īpaši attiecībā uz sieviešu līdzdalību. Tieši tāpēc ļoti interesanti tas, ko man kolēģi teica, Keiti, jūs par to, ka lietas uzlabojas šajā situācijā, un tas, protams, ir pozitīvs signāls, un mēs arī vēlamies, kā vien varam palīdzēt šajā jautājumā. Tālāk. godātā kolēģi arī norādīja, ka Eiropas Sanība jāpaplašina sieviešu pārstāvniecību īpatsvars arī pašas misijās un organizācijās, un progress, diemžēl, ir pārāk lēns. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, un Balkoniskā sabiedrība vēlreiz to ir norādījusi, cik svarīgs ir Eiropas parlaments. Un parlaments spēlē būtisku lomu arī, lai tiešām arī pārbaudītu visu laiku uh, Uh, mm, sekot situācijai gan Eiropas parlamentā, gan komisijā. Vēlos jums atgādināt, kā, un es zinu, ka jums nevajag īsti atgādināt, tomēr no finanšu perspektīvas raugoties 12, 3000, 2013 un tālāk, nu, ir tiešām jānosaka, ka nav vajadzības noteikt kāds ir šīs prioritātes, šīs uh, organizācijas, kā strādā par sieviešu jautājumu aktualizēšanu jo galu galā viņi visi darbojas, un dalībvalstis darbojas arī šajos jautājumos, un izstrādātā rīcības plāns taču arī izriet tieši no Eiropas iniciatīvām. Ir jāievēro, zinām, minimālie standarti, lai tiešām nodrošinātu šo darbu efektivitāti, un tāpat mēs arī vēl papildus detaļas jums esam arī ieskicējuši mūsu papildus desmit punktu dokumentā. Nu ko, vēlreiz īsti atsaucos Kvintu Kvinna um, dokumenta. Pirmkārt, jānodrošina politiskā atzīšana. Tas ir atslēga. Bieži vien sievietes vienkārši saskaras ar nopietniem drošības draudiem, bet nesaņem nekādu aizsardzību. Miera aktivitātes, tātad darbiešanās miera labā nav domāts mm, mīkstniešiem. Bieži vien mēs redzam, ka starptautiskās organizācijas nodrošina zinām aizsardzību tām organizācijām, kas ir radīts par terorismu organizācijām un draudz pasaules mieram. Es tomēr gribētu uzsvērt šajā telpā, godātie deputāti un politiskie līderi, jums jāņem vērā. Katru reizi, kad jūs doties konfliktu zonu, lūdzu tiecieties ar sieviešu grupām, uzklausiet viņas. Jūs sagu, iegūsiet nozīmīgu informāciju, un jūs arī viņiem dosiet arī atzinību, kas viņam vajadzīga. Nākamais iekļaut sievietes mieru sarunās. Mēs esam daudz uzklausījuši par šo sešu procesu o, sieviešu līdzdalību mieru sarunās un mazākā 2% e, izlīguma meklētāji tieši aktīvie mediātori, kas būtu tad, un lūk, kas tad būtu, nu tiešām, ir pienācis laiks ieviest kvotas. Viss. Mēs zinu, ka daudz tam nepiekrīt, bet nav citas iespējas, kā šo jautājumu risināt. Sieviešu pieredze tiešām būtiski sarunās, un tāpēc mēs redzam, ka uh, Karš jau nebeidz ar beidzamo lodu šāviņu. Tālāk miera izlīgums ir jāizmanto iespēju arī nodrošināt dzimumu līdzsvaru. Nu, pabeigšu ar vārdiem tātad trešo punktu par finansēm. Finanses ir svarīgs, lai nodrošinātu kapacitātes attīstību, uz vajadzībām balstīto rīcību, un sievietes aktivitātes, sieviešu aktivitātes bieži vien ierobežo tieši tas, ka trūks līdzekļu. Bet, nu ko, mans laiks izticējis, es vairāk daudz ko nevarēšu pateikt. Pabeigšu norādot, ka vajag izrādīt aktīvu vadību, līderību, un ir pienācis laiks, lai augstākā līmeņa mēs tiešām norošinātu arī e, sievietes pašā augstākajā līmenī ANO drošības e, struktūrās jābūt sievietēm. Kopā savēlkot ANO rezolūcija 1325 nenodrošina lielāku drošību un garantijas sievietēm. Nē, tas īstenībā lielāku drošību un mieru visiem. Paldies! Ehm, Liels paldies, Āgas kundze. Saka komitejas priekšsēdētāja. Jā, tiešām finansējums ir ļoti svarīgs aspekts, un es uzskatu, ka ir interesanti uzklausīt ANO pilsoniskās savienas sabiedrības pieredzes, pateicos mūsu trijām uzaicinātājām runātājām, un es ceru, ka ar jūs arī esat gatavas atbildēt uz deputātu uzdodamajiem jautājumiem. Tātad es dodu vārdu deputēt, deputātēm, varam sākt diskusijas, lūdzu. Lunačīgas kundze, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, eh, mana kolēģe Brantneres kundze un es esmu zaļo koordinātoru. Mēs esam uh, pilntiesīgas uh, ārlietu komitejas loceklis, uh, tas ir Kvinas, uh, te Kvinas pārstāvēji. Bet nu, es gribēju būt nedaudz provokatīva, būt uh, ne pret tiem, kas ir šeit. Bet dažreiz man liekas, ka, ja mēs runājam par rezolūcijām un par uh, ārlietu drošības jautājumiem, man liekas, ka dažkārt vajadzētu uh, saukt, eh, sauktos dokumentus savādāk, piemēram, vīriešu drošība un, un, un miers un tā tālāk. Jo vīrieši šeit ir tie galvenie pieņēmēji lēmumu. Bet nu ir skaidrs, ka varbūt vajadzētu nedaudz paskatīties uz šo lietu no citas puses. Es esmu feminista un gribu priekšpārnā izbildīt, izvirzīt sievietes, Ja mēs runājam par drošību un aizsardzību un ārlietām, tur dominē vīrieši, bet cilvēktiesības sociālojas jautājumos tur savukārt sievietes. Man liekas, ka tas ir jāmaina. Bet, nu, to esmu pateikusi, bet mm, man bija viens jautājums Lēnonens kundzei par ārējās darbības dienestu. Es kopā ar Francisku ārkārtīgi esam interesēti šajās lietās. Varbūt jūs varētu īsi pastāstīt, kāda izskatīsies tā jūs pieminētā struktūra, jo cik mums zināms, eh, vismaz sarunās ar Aštonas kundzi, mēs prasījām, ka cilvēktiesību struktūra vienībai jābūt galvenajai un arī dzimumu līdztiesību struktūra vienībai jābūt nozīmīgai. Varbūt jūs varat īsumā pastāstīt, kā šis process virzās, vai jūs varat raksturot, kā tas izskatīsies, vai joprojām ir tāds sajukums, kā jūs teicāt? Runājot par padomi un parlamentu, mēs arī izdomāsim, kā šo procesu virzīt uz priekšu. Bet, ja joprojām ir liels sajukums, tad varbūt mums arī parlamentā jāizdara lielāks spiediens, lai panāktu to, ka lietas notiek. Un arī dalībvalstīm tas jādara, un arī pilsoniskai sabiedrībai. Uh, Jā, varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par šo lietu. Balstoties uz manu pieredzi strādājot pilsoniskajā sabiedrībā, pirms es kļuvu par politiķi, jautājums ir par kvotām. Jau arī iepriekš esmu teikusi arī parlamentā, vienalga, par ko mēs runājam, ja mēs nepieprasīsim kvotas gandrīz uh, visām lietām, piemēram, sarunvešanai. Tad sievietes netiks pārstāvētas tā, ka tas būtu nepieciešams, lai panāktu progresu. Daudziem cilvēkiem tas patiktu, jo viņi teikt, ka tās kvotas ir tikai kaut kāds attaisnojums un ka sievietes nemaz īsti to negrib darīt. Uh, Bet nu, ir skaidrs arī tas, ka daudz vīrieši ir savo samotos tikai tāpēc, ka viņi ir vīrieši, nevis tāpēc, ka viņi ir profesionāļi. Nu, vismaz mana grupa atbalstītu šādu pieeju. Parlamentā mēs esam arī runājuši par to, ka varbūt nākošajam sasaukumam vai nākošgad varētu mainīt amatus un ieņem tos ieņemošās personas. Un būtu nepieciešams, ka būtu lielāka sieviešu pārstāvība, piemēram, komiteju vadībā un tā tālāk. Jūs jautājat, kā gan tas var notikt, bet, nu, es vairāk varbūt nekritizēšu, bet par to būtu jāpadomā. Paldies. Stūtāk, Mrs. Lunašek. Paldies, Lunačekas kundze. Saka Eva Brit Svensone, komitejas priekšstādātāja. Varētu arī sacīt tā, Tad viens no iemesliem, kura dēļ sievietes bieži tiek uzskatītas par upuriem, ir tas, ka viņu ziņā nav situācijas noteikšana, bet tas, ka viņām neļauj rīkoties pozitīvi, izmantojot visu savas zināšanas, potenciālu. Bieži vien viņas vienkārši noraksta kā upurs un viss zināmās jomās sievietes eh, bieži vien var progresēt tad, ja tās mierīgi ierakstās šajā upurlomā. Un runājot par kvotu jautājumu un par sieviešu ietekmi līdztiesības un dzimumu līdztiesības eh, komitejā. Mūsu te ir daudz Nu, nākošgad mēs apspriedīsim tālākos jautājumus. Mēs ceram, ka mēs varēsim mainīt deputātu ieskatus sieviešu līdztiesības jautājumā. Nepieciešams ir vairāk sieviešu lēmumu pieņemšanas līmenī. Un vēl ir svarīgi, lai sievietes solidarizētos. lai tās cita citu atbalstītu. Jo īpaši atbalstīt tās sievietes, kam izdodas pacelties līdz lēmumu pieņemšanas augstākajiem līmeņiem. Mums ir jāatbalsta tās, kas uzņemas šādu veidu atbildību, un tas gribētu dot vārdu Gošie Lašjuki, es atvainojos, man nekad neizdodas pareizi izrunāt jūsu vārdu, saka priekšsādātāja vārds jums. Eh, labdien, paldies! Es strādāju komisijā un atvainojos par to, ka varbūt eh, uzdošu vienīgā šo jautājumu. Varbūt citiem tas ir skaidrs. Vai jums ir Eiropas uh, Savienības līmeņa plānam atbilstoši nacionālais darbības plāns uh, par 1325 ieviešanu? Mrs. Cornelissen, vasagūd. Thank you, Mrs. Chair. Uzvārds eh, Kornelisens kundzei. Eh, te patiesībā ir pārstāvis no katras grupas, kurš izsakās. Taču jāsaka, ka daudzu deputātu šeit nemaz nav. Toties ir divi zaļie, un līdz ar to mēs abas varam izteikties. Nu, es mēģināšu izteikties īsi, jo man pēc pāris minūtēm ir vienkārši jādodas prom, jo šodien ir milzīgi daudz sanākšanu, kas sakrīt. Bet arī šī tēma ļoti svarīga. Un e, es vienkārši papildināšu Ulrikas sacīto. Mums tiešām, kā deputātēm, ļoti līdzētu mūsu darbā lielāks specifiskas informācijas apjoms, ko mēs varētu izmantot dažādās dalībvalstīs. Mēs visas piedalāmies delegācijās, sadarbībā ar dažādām pasaules daļām. Un es domāju, daudzi cilvēki gribētu risināt šīs problēmas, ja viņu rīcībā būtu vairāk informācijas. Šī te sadrumstalotā informācija varētu tikt pielāgota konkrētajam ziņojumam vai konkrētajam apmeklējumam, eh, kad mēs dodamies uz eh, citām valstīm. Tas tiešām līdzētu. Un vēl mēs varētu eh, gūt arī grozījumus dažādiem ziņojumiem pasaules valstīs, jo specifiskāka ir šī informācija, jo mums tā arī ērtāk izmantojam mūsu darbam, un tad mūsu darbs arī ir sekmīgāks. Es katrā ziņā gribētu, lai tas tik pieminēts nākošajā ziņojumā par Balkāniem. Protams, te arī eh, miera izveids process, tas turpinās. Es eh, sieviešu tiesībās esmu strādājis visu mūžu, un līdz šim mm, es nekad neesmu padomājis par to, vai sievietes pietiekoši lielā mērā piedalās šajos procesos. Man tas pašu pārsteidz. Nu, katrā ziņā šī būs, šie būtu ierosinājumi, kā izmantot ekspertu informāciju. Paldies! Paldies, saka Svensons kundze, paldies Kornelisens kundzei. Līdz ar to mēs tagad varam dot vārdu mūsu trījiem viesiem. Jums katrai ir divas minūtes. Varbūt jūs varētu mēģināt atbildēt divu minūšu laikā. Tātad Šumahers kundzei vārds secinājumiem nobeigumam. Lūdzu. Man liekas, ka īpaši daudz es nevaru piebilst. Es atbalstu to, ko tikko teica Kornelsens kundze. Uh, jo ja mēs varētu sniegt informāciju, tad tas būtu ļoti labi. Un to arī ļoti atbalstītu. Man liekas, ka interesanti arī tas, ka jūs teicāt, ka, lai gan jau tik ilgi strādājat pie šī jautājuma, jūs par to nekad nebijāt iedomājusies. Tad varbūt eh, mums par to būtu jāatceras, ka acīm redzamais bieži nemaz nav tik acīm redzams, un eh, mums būtu jādomā par to, kā padarīt acīm redzamu, acīm redzamu. Man likās interesants arī plāns par jautājums atvainojas par Nacionālo darbības plānu un Eiropas līmeņa darbības plānu. Man tas būtu vairāk jāpapēta, jo varbūt, ka tā visaprojošā pamat programma, pamatplāns nav tik nozīmīgs. Nu, ar to arī varbūt beigšu. Paldies, saka Svensons kundze. Lēnenens eh, kundze lūdzu vārds. Viņas noslēgumiem liels paldies. Jā, patiešām. Parasti es atsaucos uz to visaptverošo pieeju un saucu to par EU-rap. Jā, tas varētu būt precīzāks attiecībā uz to, kam kas būtu jādara. Tas varētu jau būt iekļāvis nepieciešamos rādītājs, nu, bet šogad mēs to visu esam izdarījuši. Tas bija labs sākuma punkts un mums bija pavisam nelielas politiskas iespējas 2008. gadā virzīt šo lietu uz priekšu. Nu, pašlaik mums ir tikai šis Eiropas Savienības darbības plāns, un ir pavisam maz informācijas par iespējamām nākotnes struktūrām, par kurām Katrīna Aštona runāja tikai pirms dažiem mēnešiem. Esmu redzējusi struktūrvienības plānu. Uh, Es iepriekš jau strādāju pie līdzīgiem jautājumiem, un eh, šeit pašlaik ir runa par eh, vairākiem lieliem geogrāfiskiem ģenerāldirektorātiem un vienu mazāku palīgu direktorātu. Es nezinu, vai šis plāns vēl joprojām ir spēkā. Un ir grūti izveidot tādu atsevišķu struktūru vienību, kas darbotos paralēli citām struktūru vienībām, kas būtu veltīti dzimumu līdztiesības jautājumiem, jo šai struktūru vienībai ir grūti nodrošināt nepieciešamo ietekmi. Piemēram, strādājot paralēli ar tādām struktūru vienībām kā krīžu pārvaldība un tā tālāk jo šādām struktūra vienībām ir tā tiešā saikne ar augstākajām eh, pārvaldes struktūrām. Vismaz tajā struktūra vienībā, kur es strādāju pie šiem jautājumiem, tāda iespēja nebija. Un pašlaik joprojām jautājums zīme attiecībā uz eh, ārlietu dienesta struktūra vienībām, iespējamām struktūra vienībām nākotnē joprojām ir ar jautājumu zīmi. Es vēl ko gribēju piebilst, bet aizmirsu. Bet vēl viena lieta strādājot DG Releks, es sapratu, cik svarīgu lomu spēlēja Javiers Solana. Tas pat tiešām man ļāva redzēt, kā šāda personība šādā pozīcijā var panākt tik lielu progresu drošības un uh, aizsardzības jomā. Nu, to es tā pārdomām atstāšu. Paldies. Agas kundze, lūdzu. Nu, ja parlaments grib zināt, kas būtu iespējams, ko būtu iespējams sasniegt attiecībā uz augsto pārstāvu 1325 jautājumā, pavisam īsi, diskusijas jau ir ilgas, un parlaments jau ir arī runājis par kvotu jautājumu. Jā, kvotas patiešām darbojas. Piemēram, tad, kad mēs runājam par politisko pārstāvību visā pasaulē, man liekas, ka šis jautājums jums būtu jāņem nopietni. Runājot par informāciju par valstīm, jā, mēs varam šādu informāciju sniegt. Mēs kā tāda pamats struktūra vienība esam pilnīgi gatavi šo informāciju sagatavot par dažādiem jautājumiem, par nacionāliem darbības plāniem. Es gribēju teikt, ka kopā ar Ziemeļu līdzīgām organizācijām mēs salīdzinājām dažādus darbības plānus, un vislabākais mūsu izpratnē bija Somijas plāns, lai gan problēmas bija visiem plāniem, Un šīs problēmas bija saistītas ar budžetu, ar laika grafikiem, ar konkrētām problēmām, darbībām. Tad, kad mēs runājam par nacionāliem darbības plāniem, ir nepieciešami minimālie standarti, bet nevajadzētu pieļaut, ka nacionālie darbības plāni nostājās reālu darbību ceļā, jo mēs jau varam plānot nebeidzami, bet kaut kas ir jādara. Tas būtu arī mans pēdējais komentārs. Paldies, Algas kundze. Un pirms došu vārdu Hautls kundze. Lai viņi teikt arī galavāt šodien sanāksmi, vēlreiz tomēr vārdu Šomahers kundze. Jā, pavisam īsi, gribēju pateikt īsi jautājumu, to, ko Katjāts jaucās. Un es vienkārši gribēju vēl skaidri pateikt. Tiešām īpaši paldies Eiropas Savienībai un tās spiedienu lai izstrādātu šo ceļakārti par atsevišķo indikātoru īstenošanu. Tiešām šīs sarunas un diskusijas, kas bija arī padomē, tas bija tiešām būtiski. Un tad Eiropas dalībvalsts tiešām aizstāvēja to lietu. Paldies! Paldies! jūsu galvādi un secinājumi tiešām atsaucas ar to, ko mēs arī sieviešu uh, jautājumos esam Eiropas uh, parlamentā daudzreiz jau teikuši un norādījuši. Ņemot vērā daudzas ierosinājumus, ko jūs, piemēram, teicāt par īpašo pārstāvi, jeb personīgo pārstāvi. Nesen šo ideju jau arī pārrunāju ar Eiropas Savienības uh, cilvēktiesību atašējiem, tad 27 dalībvalstu ārlietu ministrijās. Nu, kāpēc mēs neizveidot šādus īpašos uh, tematiskos um, sūtņus vēstniekus, kā, piemēram, ir atsevišķo geogrāfisko vietu, kā Sudānas jautājumos. Tā kā varbūt, ka tā ir ideja, kuras mēs tiešām aicinātu ārlietu dienestus pārdomāt arī kopējā miera uzturēšanas procesā. Tā kā tas varētu būt īpašais sūtnis sieviešu tiesību jautājumos. Mēs arī uzklausījām un dzirdējām, kā Eiropas Savienības delegācijas uh, varētu piešķirt nelielus grantus sieviešu miera spēkiem. Īstenībā jau ar sevišķu dalībvalsts atbalsta sevišķu cilvēku tiesību un tieši sieviešu tiesības jautājumu darbību, un tā kā mums vajadzētu vēlreiz to uzsvērt un arī norādīt, ka Eiropas Savienības delegācijas tiešām ir tās, kas virza un palīdz sievietēm kļūt atpazīstamākām. Man arī patīk jautājums par kvotām, jo es redzu, ka tas tiešām reāli darbojas tas ir izcils veids, kā mēs tiešām varam panākt to, ka kompetences sievietes tiešām tiek beidzot pamanītas. Un kods tam vis, vislabāk var palīdzēt tādai situācijai. Gribu norādīt arī, kā Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģija šobrīd tiek pārskatīta. Un šis pārskats šobrīd ir uzsākts arī Eiropas parlamentā. Tas arī notiek dalībvalstīs. valstīs Un tas ir svarīgi, ka mēs šajā cilvēktiesību stratēģijā arī iekļaujam sieviešu tiesības kā integrālu daļu. Mums ir jāturpina sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, arī norādot, kā ir jau spēkā Eiropas Savienības miera koordinācijas birojas, un mums ir jāturpina ciešāk sadarbība ar viņiem. Nu, paldies, paldies jums arī, Eva Brit, jums. Es domāju, mēs esam uzklausījuši daudz priekšlikumus, ko mēs varam, varam turpināt ikdienas strādājot. Paldies! Då återstår det bara att säga tack för en intressant... Man patiek, paliek vien pateikt jums visiem lielu paldies par šo ļoti interesantu pēcpusdienu. Paldies visiem deputātiem, deputātēm, paldies visiem viesiem, paldies visiem sekretariāta darbiniekiem un darbiniecēm, un paldies arī tulkiem un tulcēm. Paldies!